Colleagues, please, may I ask you to take seat? Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. And let's start. Sāksim darbu. Tā ir mūsu starpparlamentārās sanāksmes otrā darba sesija par Eiropas stratēģiju 2020. gadam stratēģijas pārskatīšanu un prioritātēm 2015. gada Eiropas pusgada ciklam. Pirms mēs ķeramies pie šī darba kārtības punkta, veiksim kopsavilkumu galvenajiem rezultātiem komiteju sanāksmēm, ekon, empel un budžeta komitejas par dažādiem tematiem. Ekonomikas lietu komiteja apsprieda divus tematus Eiropas Savienības koordināciju attiecībā uz agresīvu nodokļu plānošanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas un uzraudzības iestāžu atbildība, it īpaši Banku Savienības kontekstā. Divi, jau, divi temati, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. kur sadarbības starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem tik tiešām ir nepieciešama. Par pirmo tematu mēs runājam par nodokļu krāpniecības gadījumiem, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, agresīvu nodokļu plānošanu. Uzklausījām arī komisijas pārstāvu attiecībā uz to, kā komisija plāno risināt šo problēmu Eiropas Savienības līmenī runātāji vienojās, ka ir jānodala nodokļu krāpniecības skatīšana un izvairīšanās no nodokļu nomaks. Un tas ir jānodala no šīm krāpnieciskajām darbībām uz agresīvu nodokļu plānošanu, izmantojot caurums nacionāla likumdošanā, kas e, varbūt ir ar likumu nav aizliegts, bet no ētiskā aspekta nepieņemam. Un mēs vien, vienbalsīgi atzinām, ka situācija ir jāmaina, ir jāievieš uzlabojumi, bija arī ļoti konkrēti piemēri minēti par to, kā dažas korporācijas, Langenkungs norādīja, un 29 kompānijām Spānijā 25 pārcēla savu mītnes vietu uz citu valsti un maksā nodokļus tur, Līdz ar to ideja um, par to, ka jāmaksā nodokļi tur, kur tiek dūt, gūta peļņa, tika apspriest un kolēģi arī pieminēja atšķirīgo atbildības līmeņu un kompetenci sadalījumu nodokļu jomā, kuru, kā jūs zināt, šeit ir īpaši Eiropas Savienības loma un Eiropas parlamenta loma um, ir ierobežota. Savukārt nacionālajiem parlamentiem ir ļoti svarīga loma. Un mēs arī apspriedām dažādas koncepcijas uh, harmonizēšanai, konverģencei, sadarbībai. Un bija arī visiem tāda izpratne par to, ka šie ir steidzami jautājumi, ir jāpanāk progress. Mēs atzinīgi jau novērtējām pirmos soļus, ko spērus Eiropas komisija un arī dalību valstis šajā jautājumā. Un es te teiktu, ka mums bija kopīga apņemšē, apņemšanās panākt uzlabojumus. Kā jūs zinat, Eiropas parlaments arī uzsāk savu iniciatīvu. Redzēsim, kāda būs eh, juridiskā forma vai uh, pētnieciska komiteja, izmeklējuma komiteja vai ziņojums, un to mēs kā lēmumu pieņemsim līdz nedēļas beigām. Un tas varētu būt normatīvs ziņojums par šiem jautājumiem. Un mēs noteikti sadarbosimies ar nacionālajiem parlamentiem, sastādot šo ziņojumu. Par otro tematu Mēs apzinājām to, ko es pat teiktu, revolucionāru notikumu attīstību, banku savienību un tās uzraudzību Eiropas savienības līmenī. Un, protams, tas, ka ir nepieciešama arī atbildība. Runātāji aprakstīja esošos juridiskos normas, kas pieļauj pietiekamu uzraudzību gan no nacionālā parlamenta puses, gan no Eiropas parlamenta puses, un mēs apspriedām to, kā varētu situāciju uzlabot un kā sadarboties šo pienākumu pildīšanā. Jo neatkarība, protams, ir svarīga, bet arī tur ir nepieciešama zinām uzraudzība un atbildība. Un mēs arī apspriedām cits jautājums saistībā ar banku savienību, finanšu regulu, nepieciešamību uh, virzīties tālāk, panākot eh, trūkstošo trešo pīlāru īstenošanu Banku Savienībā. Un tāpat arī apspriedām, ko nozīmētu esošās sistēmas par vienoto uzraudzību īstenošanu par eh, noregulējumu, banku noregulējumu, par šo mehānismu, kur mēs esam izveidojuši, lai izvairītos no iespējams jaunas krīzes. Un cerams, ka jaunais mērķis šim modelim, kas ir balstīts uz to, ka ir jāizvairās no tā, lai nodokļu maksātāji uzņemtos šo slogu potenciāls intervences gadījumā, un pārstāvi no nacionālajiem parlamentiem atgādināja par trūkstošiem elementiem šajās struktūrās. Mēs viņus informējām par to, kā mēs strādājam pie šīs banku struktūra regulējuma, kas ir ļoti sensitīvs un sarežģīts juridisks teksts, kas šobrīd tiek apspriests. Tā bija tāda sintēze tam, kas tika apsvērts, un tagad došu vārdu Maritai Ulfskogai, eh, lai viņu painformētu par to, kas nodarbinātības veidu komitejā tiks skatīts. Paldies, Gotierī kungs! Starparlamentārā sanāksme, kur apzina nodarbinātības komiteja, tika iedalīta divās daļās. Pirmā daļa bija par nodarbinātību un sociālajiem indikātu, sociālo rādītāju tablo, makroekonomisko nelīdzsvarotību procedūrā. Savukārt otra sadaļa bija par investīciju plānu. Daudzi no runātājiem uzsvēra to, cik svarīgi ir radīt nodarbinātību, īpaši koncentrēties to, lai šis darba vietas būtu augstas kvalitātes darba vietas. Eiropas nākotne nevar tikt uzbūvēta uz nestabilām darba vietām. Mēs nevaram konkurēt ar zeme apmaksātām darba vietām kur tiek prasīts zemes eh, prasmes. To uzsvēra daudz runātāji. Marija Danāģo Martīnes, kas ir valsts pārvaldes eh, komitejas pie priekšsēdētāji no Spānijas senāta runāja par fiskālās konsolidācijas reformām, kas pēdējo gadu gaitā ir īstenots Spānijā. Viņi uzsvēra, ka gan izaugsme, gan nodarbinātība jau uzrāda labus rezultātus, Spānijā, un ka tas ir iznākums daudzām struktūrālām un darba tirgus reformām, kas ir īstenots viņas valstī. Jautājumu un atbilžu sadaļā gan Eiropas parlamenta, gan Nacionāla parlamenta deputāti uzsvēra to, ka bīstami pieaug nestabils darba vietas, tā saucamie nulles stundu līgumi Un aizvien vairāk arī pietrūkst sociālās nodrošinājuma aspekta nodarbinātībā. Nu, attiecībā uz sociālo rādītāju tablo parlamentārieši apsprieda to, ka ir nepieciešams stiprināt sociālo dimensiju ekonomikas un monetārajā savienībā. Ka ir nepieciešams izrunāt spēcīgāk sociālas politikas instruments, kas koncentrētos uz cēloņiem. Uh, un iekļautu automātisks mehānisms korektīvām darbībām, kā tas līdzīgi ir fiskālās politikas jomā. Radītāju tablo vajadzētu iekļaut specifiskus mērķus, kas saistīti ar darba vietu kvalitāti. Šādu nostāju pauda daudzi parlamentārieši. un nodarbinātības un sociālajiem jautājumiem ir jābūt līdzsvarā ar makroekonomiskajiem jautājumiem. Otrajā sadaļā Ko, skatījām komisijas investīciju plāna ietekmi. Edmund Vitprots kungs, Eiropas Savienības lietu komitejas priekšsēdētājs no Polijas senāta. Cita starpā pieminēja arī to, cik svarīgi ir politiskā griba attiecībā uz to, vai plāns būs veiksmīgs. Dominiks Hanigans, Eiropas Savienības lietu komitejas pārstāvs no īrijas parlamenta, paud zināmas bažas attiecībā uz šiem reizinātājiem, kas tiek piemēroti investīciju fondā. Jašlevets kundze nodarbinātības komitejas locekli Eiropas parlamentā bija daudz optimistiskāk noskaņota, bet viņi vēlējās panākt to, lai dalību valstis apņemtos veikt arī iemaksu šajā fondā, apzinoties arī nepieciešamību piesaistīt privātos investors, lai panāktu šo reizinātāju īstenošanu. Jautājumu un atbilžu sadaļā varētu teikt, ka gan nacionālai parlamentu pārstāvi, gan Eiropas parlamentu pārstāvi īpaši uzsvēra nepieciešamību nodrošināt, ka investīcijas, kas ir iekļautas Junker plānā, netiek iekļautas nacionālā deficīta aprēķinā uzsvērt to, cik svarīgi ir atlasīt projektus pēc to darba vietu izveidas potenciāla, un tāpat arī uzsvērt to, cik svarīgi ir mazie vidēji uzņēmumi. Un atkal tika uzsvērts to, ka ir svarīgi nevis e, kopēt to, kas ir ASV, bet izvēlēties Eiropas risinājums, lai tiktu izveidots augstas kvalitātes darba vietas tādas darba vietas, kas sniegt savu pievienoto vērtību mums kā cilvēkiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Paldies, Marita. Došu vārdam Žanam Artī par budžeta debatēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs jautājums un tēma, ko izvēlējāmies šai starpparlamentāriešu komiteja, kas nodarbījās ar budžeta jautājumiem, bija jautājums par atlikumiem un nesamaksātājiem rēķiniem. Uzstājās trīs runātāji no Spānijas, Polijas un Francijas, kas pārstāvēja dažādas viedokļas un stāstīja par to, ko viņi tieši piedzīvoja saistībā ar uh, šiem jautājumiem. Un stāstīja par to, cik kaitīgi tas uh, iespaido investīcijas, jo liela daļa Eiropas Savienības budžeta ir uh, atbalsts investīcijām, un uh, viņi uzsvēra to, cik ļoti nesamaksātie rēķini sastād problēmas tiem, kas saņem Eiropas Savienības līdzekļus maziem vidējiem uzņēmumiem, laboratorijām, pētniecības uzņēmumiem un citiem. Un šī novēlošanās maksājumos kavē izaugsmi, kavē izaugsmi un darba vietu rašanos. Tāpat arī tas ietekmē uh, iedzīvotāju uzticību un tāpat arī investoru uzticību un investīcijas Eiropā. Jāsaka, ka tas tikai vēl stiprina Eiropas Savienības, ja tā var teikt, negatīvo tēlu. Un tas ir saistīts arī ar to, ka šī tēla negatīva ietekme atspoguļojas pagājušā maija rezultātos. Uh, Tā tad, e, ja jāmaksā rēķini to e, maksāšanas e, paredzētajā brīdī, tas nozīmē, ka uh, ir ārkārtīgi sarežģīti un uh, bieži vien. Uh, tiem, kas saņem šos līdzekļus, uh, praktiski situācija pat ir tāda, ka viņi ir uh, tādā bezdēļas situācijā, un līdz ar to mēs vienojamies par to, ka mēs gribam stiprināt attiecības starp nacionālajiem parlamentiem un arī Eiropas parlamentu. Nacionālajie parlamenti Uh, veids finanšu kontroli attiecībā uz uh, viņu valdībām. Tas notiek uh, dažkārt biežāk, bet netik bieži. Un mēs teicām Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, ka arī viņiem jāietekmē ir savukārt savu uh, savas valdības eh, ietekmējot situāciju, jo bieži vien tie ir eh, parāda valstu parādi, kas eh, noved un novēl atmaksāt jumi, kas noved pie šādas situācijas. Mēs redzam, ka Daudzgadu finanšu ietvars ir pieņemts vēl pirms parlamenta jaunā sasaukuma sasaukšanas. Mums ir nepieciešams pārbaudīt, izvērtēt situāciju, lai šo ļoti lielo nesamaksāto rēķinu apjomu samazinātu. Vairāk miljārdu eiro, 25 līdz 30 miljārdu eiro ir šis kopējums apjoms līdz 2014. gadam. Tik ļoti liels ir bijis šis apjoms. Līdz ar to valdības, nu tiešām jāliek valdībām pildīt savas saistības un tās ir nu, saistības, kas ir uzņēmušās valdības, valdības mm, mm, tām ir eh, jāpilda. Kā novērst šādu situāciju, lai eh, tā neatkārtotos nākotnē? Mēs runājām par eh, programmu skaitu un projektu skaistu un jāskatās, lai šie projekti būtu konkurētspējīgi, lai veicinātu izaugsmi un darba vietas. Uh, Eiropas Savienībai ir jāskatās uz tās prioritātēm un jānovērš tāda fragmentācija pārlieka. Mums ir nepieciešams arī elastīgums. Mēs runājām par finanšu ietvaru laiku. Septiņi gadi, nu tas ir diezgan ilgs laiks un tas neļauj uh, piemēroties uh, konjunktūras apstākļiem. Mēs runājām tāpat arī par to, ka ir nepieciešams, zināms, tāds pārrāvums, daudzas kontroles, dažkārt ilgas, proti kontroles šis ceļš ir jāsaīsina Un no otras puses Eiropas Savienībai īstenojot kontrols un pārmērīgas kontrols no administra administrācijas puses, dažkārt arī no nacionālās puses ir kādi pārkāvumi, bet risinājums vidējā termiņā būtu veidot uh, pašu uh, resursu sistēmu. Kas nozīmē, ka ja mēs esam no šādā brīdī, kad uh, gaidam augstās uh, grupas ekspertu lēmumu, šo grupu vada Mario Monti, un šodienas diskusijas, uh, tāpat arī uh, Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas pārskatīšana un Eiropas semestra secinājumi 2015. gadam, ļaus mums uh, izstrādāt uh, stratēģiju, uh, strādāt arī stratēģiju, 2020. gada stratēģiju un Eiropas semestra secinājumu. Norāda uz to, ka mums ir daudz noteikumu, bet maz instrumentu, lai atrisinātu nesmaksāto rēķinu problēmu. Un tas ir absolūti nepieciešams, lai uh, izmantotu pilnībā budžetus. Šī uh, starpparlamentāriešu konference, tās mērķis būs uh, kliedēt jebkuru neusticību. Uh, Eiropa nevar virzīties uz priekšu bez uzticības, un uzticība ir ļoti nozīmīga, un uzticība iespaido tas, ka maksājumi netiek samaksāti. 315 miljārdu investīcijas, tas arī ir saistīts ar uzticību, uzticību, kāda ir investoriem, um, tiem, kam ir ietaupījumi bankās, un mums jāpilda mūsu uzdevumu, mūsu pienākumu bez kavēšanās. Paldies! Weekend. Paldies, Žan. Mēs tagad mēs varētu sākt eh, mūsu plenāru sesiju attiecībā uz Eiropas 2020 eh, stratēģijas pārskatīšanu un prioritātes 2015. gada Eiropas pusgada ciklam. Vēlos sveikt mūsu vidū Eiropas komisijas vicepriekšsarētāju Jurkī Katainen nodarbinātības izaugsmas investīciju un konkurētspējas komisārs, un dodu jums vārdu, lūdzu. Mr. President, Koltieri, thank you very much. Priekšsēdētā kungs, paldies. Man tiešām ir liels pagodinājums un privilēģija būt ielūgtam uz šo ļoti uh, svarīgo Eiropas eh, parlamentāro nedēļu un apspriest ar jums uh, tik svarīgas tēmas kā Eiropas stratēģija 2020. Bet man uzreiz ir jāatvainojas, man ir arī citi darba pienākumi, un es nevarēšu palikt visas darba sesijas garumā. Bet mums būs iespējas īpaši Eiropas parlamenta deputātiem turpināt apspriešanu par šīm tēmām, bet ir lieliski redzēt tik daudz pārstāvis no dalību valstu parlamentiem šodien. Eiropas stratēģija 20. gadam nosaka ilgtermiņa redzējumu par Eiropas izaugsmu un sociālo modeli eh, tuvākajās desmitgadēs. Pēc eh, īstenošanas 20. Eh, gada apvārsnes jebkurā gadījumā tiek izmantots eh, kā atsaucas punkts un, kā gūtā, un ņemot vērā gūtās mācības. Tas ir pamatā stratēģija, kur ir uzņēmusies eh, komisija, un progress diemžēl ir bijis diezgan nevienmērīgs, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība ir tuvu mērķu sasniegšanai izglītības jomā, klimata aizsardzības jomā un enerģētikas jomā. Diemžēl to nevar teikt par mērķiem nodarbinātības jomā, zinātniskas pētniecības jomā un apdzības samazināšanas jomā. Ekonomikas un finanšu krīze Eiropā, protams, ir traucējusi virzīties uz priekšu, un dalība valstis uh, nav spējušas eh, attiecīgi reformēt eh, savas tautsaimniecības, eh, lai un īpaši krīzes smagāk skatās valstis ir attālinājušās no mērķa sasniegšanas. Reformas ir saistīts ar koordinētu investīciju pieaugumu un fiskālā disciplīna ir tā, kas var palīdzēt stimulēt darbvietu pieaugumu. Vispirms varbūt, ka mēs gatavojamies visu šo programmu virzīt uz priekšu. 2016. gada martā komisija nāca klajā ar paziņojumu, eh, kurā tika analizēta pašreizējā situācija un panāktais produkts, eh, pro, progress, lai sasniegtu 2020. gada stratēģijas mērķus. Tālāk sakoja publiskās konsultācijas starp piekto maiju un 31. oktobri pagājušajā gadā, lai apkopotu uh, idejas no visiem tiem, kas iesaistīts strateģijas realizācijā un mācītos viens no otra pieredzes un labākās prakses. Komisijas saņēma gandrīz 800 uh, eh, pienesumu šīm publiskajām konsultācijām. Un rezultāts mēs drīz publicēsim. Sākotnēji komisija plānoja prezentēt uh, Eiropas 2020 eh, stratēģijas pārskatu 2015. gada pavasarī. Taču, ņemot vērā citas eh, prioritātes, mēs gribētu tagad padomāt nedaudz ilgāk un ar priekšlikumiem nākt eh, klajā nedaudz vēlāk. Nākošie soļi būs sekojoši. Vispirms komisija prezentēs Eh, galveno atklājumu vai rezultātu kopsavilkumu pēc publiskajām debatēm un nāks klajā ar aktualizētu ziņojumu par uh, esošo situāciju saistībā ar tuvošanos mērķu sasniegšanai stratēģijā 2020. Tuvākie mēneši būs ļoti svarīgi, lai mēs izvēlētos eh, īsto modeli turpmākajiem gadiem, un tādēļ tieši šādi pasākumi kā šodien uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai bagātinātu dialogu un uh, veidotu tiltu starp institūcijām un eh, citām interesētajām pusēm. Eiropas parlaments ir spēlējis ļoti svarīgu lomu kopš stratēģija sāka darboties. Un, uh, Komisija ir pārliecināta, ka turpmākajos gados parlaments turpinās atbalstīt uh, šo stratēģiju. Eiropas pusgada cikls Tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai īstenotu 20. gadu stratēģiju. Komisāra Taisone sīkāk eh, runās par Eiropas semestra aspektiem, tā kā es par to eh, varbūt izteikšos īsi un vairāk runāšu par sasaistis starp eh, pusgadu un investīciju plānu. 28. novembrī komisija prezentēja uh, igadējo izaugsmes pārskatu, un mēs koncentrējamies uz sekošām lietām. Pirmkārt, palielināt investīcijas, eh, pātrināt struktūrālās reformas un realizēt fiskālo konsolidāciju, kas ir izaugsmē draudzība. 2015. gada pārskats eh, izklāstīja arī komisijas priekšlikumu par eh, Eiropas semestra harmonizēšanu un harmonizēšanu Kā jūs zināt, investīcija plāns eh, tiek veidots ap trīs stūri - Eiropas fonds strateģiskajām investīcijām. Šis parlaments eh, pašlaik pēta rez, uh, regulas priekšlikumu, un mēs gaidām produktīvas sarunas, lai pieņemtu galīgos lēmumus, cik ātri un iespējams. Beidzot, tehniski tehniskās, eh, palīd, eh, tehniskās palīdzības atbalsts un investīcijas, eh, kuras atrodas izmaksu stadijā, kas ir domātas projektu finansēšanai. Šiem diviem pilāriem vajadzētu uh, iedarbināt investīciju procesus. Mēs uh, cieši novērosim to, uh, kā notiek realizācija Eiropas pusgadu ietvaros. Tālāk investīcija iniciatīva lai būtu uh, ilgstoši panākumi un rezultāti. Ir jāstiprina un jāveidu, jāturpina veidot uh, kopējais tirgus, vienotais tirgus. Mēs jau zinām, ka enerģētikas savienība un uh, digitālais uh, tirgus spēlē šeit izšķirošu lomu. Īpaši tad, kad mēs runājam par to, ka tas ir jāpārvērš par konkrētām rekomendācijām Eiropas pusgada ietvaros. Un noslēgumā vēlētos teikt, ka komisija eh, ar nepacietību gaida, lai uzklausītu jūsu viedokļus, zinot, ka Eiropas parlaments ir īpaši interesēts Eiropas pusgada procesā un Eiropas 2020. Eh, gada stratēģijā un noteikti dos ļoti vērtīgi ieguldījumu šajā procesā. Paldies! Paldies! Eh, Katainēna kungs. Diemžēl Varī Taisona nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Un līdz ar to faktiski mēs varam pāriet pie otrā soļa, nekavējoties, un proti dot vārdu referentiem. Un pirmais ir ekon komitejas referents bet Katainen kungam vēlētos teikt, ka mēs esam apņēmības pilni nodrošināt uh, strauju uh, regulas uh, izskatīšanas pabeigšanu. Mēs pašlaik vienojamies komitejās, mēs proaktīvi rīkosimies un koncentrēsimies to, lai jūs minētā regula tiešām saulēcīgi arī tiktu pieņemta, un mēs, eh, protams, paļaujamies uz sadarbību ar jums, eh, diskutējot, apspriežot šo tiesību aktu. Eh, arī rīt no rīta turpināsies diskusijas par jūsu minētajām tēmām. Un tā tad vispirms Dāriš Rozatīkungs, referents pār Eiropas pusgadu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties komisāram Katainenam par šo te uh, pārskatu par Eiropas pusgadu un sasaisti ar Eiropu 2020 stratēģiju. Un tā nu ir gadījies, ka esmu ēnu referents par iepriekšējo ciklu, par ziņojumu, eh, par rekomendācijām dalību valstīm. Un tagad savukārt esmu referents par AGS jeb uh, eh, igadējo izaugsmas pārskatu. Uh, Un runājot kā, par to, kādas ir galvenās problēmas ieviešot politiskās koordinācijas instrumentu, un kā jūs jau atzīmējāt šajā jaunajā uh, ekonomiskās pārvaldības ciklā mums ir jākoncentrēs galvenokārt uz divām lietām. Mēs saskaramies ar e, jauniem izaicinājumiem, e, ko izraisa joprojām stipri lēnā izaugsme, bet ir parādījušies arī jauni politiski e, izaicinājumi, kas ir saistīti ar situāciju atsevišķās dalību valstīs. Un uh, ir nepieciešams ņemt vērā mācības no iepriekšējā cikla, Uh, un proti to, ka valstīm veltītās uh, rekomendācijas ir diezgan pasīvi ieviest dalību valstīs. Uh, tikai 9% no rekomendācijām ir ieviestas pilnībā dalību valstīs 2013. gadā, un mūsu ziņojumā parlaments aicināja dalību valstis uh, vairāk strādāt pie tā, lai pilnībā ieviestu šīs rekomendācijas jo atklāt sakot, tā ir, tas ir ļoti viedas rekomendācijas, kas tiešām palīdzētu valstīm tikt galā ar problēmām. Un ir jāmobilizē politiskais kapitāls, Uh, tādā gaismā, kā tas ir paredzēts rekomendācijās. Ikdējais izaugsmes pārskats ir ļoti svarīgs uh, dokuments, kas koordinē ekonomisko politiku starp dalību valstīm. Es ceru, ka parlamentā mēs spēsim vienoties par komisijas integrēto pieeju. Lai gan nav nekāds noslēpums, ka ir atšķirīgi viedokļi par to, kādi ir eh, krīzes iemesli un kādas būtu vēlamās politiskās rīcības nākotnē. Taču ir tāds diezgan plašs eh, konsensus panākts eh, par dokumentu, par komisijas dokumentu, vērtējot to kā īsti pareizo attieksmi. Uh, Investīcija pilārs ir vajadzīgs, lai varētu tikt galā ar uzticības deficītu. Mēs esam savu veidu aburtajā lokā. Zemes investīcija līmenis noved pie zemes izaugsmas rādītājiem, un tas savukārt noved pie zema uzticības līmeņa, savukārt zemes uzticības līmenis noved pie uh, mazām investīcijām. Nu, lūk, mums ir jāpārauž šis aburtais loks, un tieši tādēļ uh, Es īpaši augstu vērtēju agais ziņojumu no komisijas puses, kas ir uh, mēģinājums pāraut šo te aborto loku. Un tas ir īpaši svarīgi tajās dalību valstīs, kurā ir plaša orientācija uz struktūrālajām reformām un kura ir radīts stabils pamats ekonomiskai izaugsmai un tās dalībvalsts, protams, ir labākā situācijā, lai gūtu labumu no šī te fonda līdzekļiem. Un tieši tāpēc citām uh, dalībvalstīm arī vajadzētu eh, veikt ambiciozākas reformas, realizēt darba vietveidošanas uh, politiku, modernizēt pensiju un citas uh, sociālās aizsardzības sistēmas un, protams, veicot to visu taisnīgi un ilgtspējīgi. Vēlētos arī uzsvērt, ka dažos grozījumos, kurus mēs esam cenšies uh, likt priekšā šajā ziņojumā, mēs lielāku uzsvaru liekam uz mazo un vidējo uzņēmumu lomu, kuriem vajadzētu vieglāku piekļuvi kapitāla resursiem. Viņiem vajadzētu uh, iegūt līdzekļus ne tikai no tradicionālajām bankām, bet arī no uh, ārpus banku sektora, izmantojot citus instrumentus, eh, noardot eh, tās barjeras, un šeit ar kādiem nāks sapra, ehm, sastapties maziem un vidējiem uzņēmiem. Un divi pīlāri šajā jomā ir īpaši svarīgi. Vispirms izaugsmē draudzīga fiskālā konsolidācija kas ir domāta tieši tāpēc, lai atgrieztu uh, dalību valstīs uzticēšanos Eiropas Savienībai, samazinot pārmērīgos parādu līmeņus, bet ja mēs runājam par pārmērīgiem parādiem, tad mēs nu tā nevaram uh, vienā acu mirklī pārvarēt šo neusticēšanos un uzsākt strauju attīstību krīzes kartākajās valstīs. Uh, Bet runājot par jaunos eh, komisijas stratēģiju un eh, izaugsmas pārskatu, eh, faktiski šie dokumenti arī nodrošina šo sasaisti ar stratēģiju. 2020, un tad, kad mēs runājam par uh, rekomendācijām dalību valstīm, komisijas ļoti, komisija ļoti labi uh, zina, kuras reformas dalību valstīm būtu jā, uh, ievieš, lai sasniegtu, lai realizētu struktūrāls reformas un sasniegtu stratēģijas mērķus. Uh, šie te mērķi ir politiski saistoši. Tie nav likumīgi saistoši, bet uh, par šiem mērķiem vienojās visi Eiropas vadītāji, un līdz ar to uh, nu, šīs saistības, šī apņemšanās būtu jāpilda. Uh, un tāpēc es ar nepacietību gaidu šo vidusposmu pārskatu mm, par stratēģijas situāciju, un jāsaka, cik man zināms, dalībvalstis nav vienādā līmenī ieviešot šo stratēģiju, un ir ļoti daudz kavēšanas un nekāda attīstība e, neturpinās. Līdz ar to dalību valstis ir jārosina virzīties uz priekšu ātrāk un mēs joprojām esam eh, procesa uzlabošanas stadijā, jo eh, šis te instruments nu nav eh, vēl tik ilgi izmant, netiek pārāk ilgi izmantots. Būtiskas struktūrālās reformas dalībvalstīs ir īpaši nozīmīgas, un Eiropas pusgads, lai gan tas nav perfekts, tas jebkurā gadījumā ir labs instruments. Piekrītu komisijas priekšlikumam to īstenot un uh, padarīt lietotājiem draudzīgāku, ja tā drīkst izteikties. Un uh, atsauksmes no dalību valstīm būtu ļoti noderīgas. Vairāk iesaistot tieši spēlētājus no dalību valstīm, un tas ir punkts, ko es gribu atzīmēt. Ir jāstiprina dalību valstu atbildība par šīm reformām. Mums ir jāpasvītro atkal un atkal, ka uh, To visu mēs darām dalību, pašu dalību valstu interesēs, dalību valstu labā. Tas nav kaut kas, kas tiek uzspiests kaut kur no ārpuses, un to nevajadzētu uzlūkot kā kaut kādas muļķības. Tas ir tiešām derīgs padoms, kuram dalību valstis eh, varētu sekot bet uh, eh, dalību valstu eh, valdībām un, valdībām un uh, eh, parlamentiem ir jājūt atbildība uh, par šiem te mm, pasākumiem. Un tāpēc mēs priecājamies, ka varam vairāk iesaistīt nacionālos parlamentus. Paldies! Un no Empul referents Kietokungs. Gracias, presidente. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jā, tas ir ļoti saulēcīgi, ka diskusijas par Eiropas semestri notiek, jo tas ir ļoti svarīgs makroekonomisks koordinēšanas veids Eiropas Savienībā, un tas nav līdz šim pilnībā izmantots, jo pietrūkst koordinējošās uh, komponentes Eiropas Savienības politikas uh, dalībvalstīs koordinējot. Uh, koordinācija um, tomēr ir nepie, nepieciešama, nav bijusi līdz šim pietiekama, jāiesaista nacionālajie parlamenti un ir nepieciešama arī demokrātiskā leģitimitāte mēs redzam šeit, piemēram, šodienas sēdē, ka mēs uh, diskutējam par politikām, kuras gribam virzīt uz priekšu. Un tas ir saistīts arī ar to, ka komisija uzsver uz to, ka nepieciešams paties dialogs ar dalību valstu parlamentiem. Un ļaujiet man vēl papildināt to valsts, kurās ir konverģences un arī reforma programmas. Tās uh, savāc informāciju, informē komisiju, un es domāju, ka šajā procesā daudz kas var tikt uzlabots. Lai Nacionālo parlamentu deputātu redzētu sevi kā šī procesa daļa un lai mēs iegūtu lielāku demokrātisko leģitimitāti, jo ja izslēdzam nacionālo likumdevēju, tad um, nevarēsim būt, uh, būs, būt veiksmīgi nākotnē. Tas neveicinās mūsu uh, ekonomiku, konkurētspēju un izaugsmi. Komisijas uh, pārstāvji uh, runā par to, ka tāda iesaista tiešām ir nepieciešamība. Nodarbinātības komitejā parlamentā mēs uh, strādājam pie ziņojuma, kas ir ļoti liederīgs un kas var tiks, tikt izmantots uh, lai veicinātu to. Mēs redzam, ka izaugsmas dati nav bijuši ļoti veiksmīgi. Izaugsmas ziņā 0,1% un tas nepalīdz darba vietu radīšanai, respektīvi mums ir jāuzlabo situācija nodarbinātības ziņā, bezdarba samazināšanas ziņā. Bezdarbs ir augsts mēs eh, nespējām izlīdzināt eh, nes, eh, neizlīdzināto situāciju. Nodarbinātības komitejas sagatavotais ziņojums balstās uz četriem pīlāriem. Pirmais - ekonomikas veicināšanas um, impulsi, tad arī Eiropas Savienības stratēģija, tā jābūt ambiciozākai, jāpārbauda ekonomikas un stabilitātes pakts, jāizskata. Uh, tādā izpratnē, ka tāda pārmērīga taupības politika un budžeta konsolidācija. Šādas pārbaudas variantu laikā varētu tiešām ko iesākt un darīt. Budžeta konsolidācijas procesi dažkārt noved pie respektīvi noved pie tā, ka tiek veicināta izaugsme un nodarbinātība. Ar šo jautājumu strādājam. Nākošais jautājums - struktūra reformas un nodarbinātība. Komisija iepriekšējā darba periodā lika lielu uzsvaru uz taupības politiku un struktūru ar reformām pēc tam, bet netika sasniegts kopējais reizinātājs un procikliskie eh, efekti netika sasniegti. Barozo komisija pārmērīgi liek uzsvert uz taupības politiku un struktūra reformās nerada tādu sabalansētu attīstību. Uh, Jāsaka, mums nav vajadzīga šī um, reforma, nevaram atbildēt um, un runāt tikai par struktūra reformām. Struktūra reformas jāveic, lai no tām būtu labums. Procikliskā attīstība, um, ja nenovedīs pie nodarbinātības, tad veicinās nevienlīdzīgu attīstību. Mēs sakam, ka struktūra reformas un darba tirgus reformas ir jāveic tā, lai radītu darba vietas. Runājot par investīciju politiku, ir jāuzdod jautājums, vai šī politika veicina darba vietu rašanos. Visādi citādi ir tāda um, pastāvīga pretruna starp uh, komisāra kolēģiju un komisāriem ekonomikas un sociālajā jomā. Gada izaugsmes uh, prot ziņojumā runa iet par izaugsmas rādītājiem, par darba tirgus reformām. Un nodarbinātības lietu komisārs aizvien ir kritizējis to, ka fragmentācija ir dažādi ietekmes rezultāti. Tas ietekmē darba tirgu arī kopumā. Komisija par to ir runājusi, un komisija uzsver, ka 51% no uh, darba vietām, kas tiek uh, radīta Eiropas Savienībā, nenoved pie tā ieņēmuma līmeņa, lai pilsoņi varētu cienīgi iztikt. Dažādā, dažās valstīs, eh, piemēram, dienvidos bija nevienlīdzīga attīstība, pieprasījums samazinājās, darba ņēmējs saskārās ar to, ka nevienlīdzība tikai pieauga pēc šīs krīzes. Un tad paudžu jautājums ir dažādas paudzes jauni darba ņēmēji un darba ņēmēji, kas jau ilgāku laiku strādā darba tirgu. Fragmentācija noved arī pie sociālo projektu samazināšanās. Mēs runājam par to, ka nodarbinātība uz to ir um, tiesības, un tas ir pamatjautājums mūsu politikās, jo pilsoņiem jārada sevi kā Eiropas Savienības eh, pilsoņiem, un um, reformām jāatspoguļo um, sabiedriskie modeļi. Ļaunākajos ekonomiskās krīzes eh, laikos eh, šī politika ir saskārusies ar problēmām. Šeit mums jāmēģina samazināt nevienlīdzību darbu, jācīnās pret šo jauno, mm, tā teikt, nabadzīgo cilvēku uh, Uh, izveidojušos uh, slāni. Tās ir problēmas, kas skar Eiropas Savienību. Jāuzlabo situācija, pilnīgi noteikti. Mēs nevaram uh, apstrīdēt to, ka ir izmaiņas Eiropas politikā pēdējo um, mēnešu laikā. Un uzdodam jautājumu, vai šīs pārmaiņas var tikt izmantotas, lai pārvarētu krīzi, lai ātri pārvarētu šo ekonomisko krīzi un lai būtu arī likviditātes, lai to darītu komisijas priekšsētājs eh, Junkers aicināja nepalikt tikai pie pārdomām, bet līdz šim nav bijis pietiekam daudz darīts, lai patiesi izkļūtu no krīzes. Kā jau teicu, mēs atbalstam šīs izmaiņas, bet uh, ir jāveicina arī ambīcijas. Ambiciozu mērķu uh, izpilde un vai šīs iespējas tiks izmantotas, lai sasniegtu tos mērķus, kurus esam nosprauduši. Šeit jāsaka, ka jābūt pietiekami spējīgiem arī riskēt investīciju jomā, jāizmanto visas iespējas, lai cīnītos par ekonomisko izaugsmi. Mums efektīvi jāizmanto Junkara plāns, lai veicinātu izaugsmi, lai radītu darba vietas. Mūsu skatījumā īpaši nozīmīgi ir tas, lai tās nebūtu tikai tādas tā kā aizvietojošās investīcijas attiecībā par tām, kas jau ir plānotas. Arī ekonomikas komitejā esam runājuši par to, ka daudz kas jādara mazo vidējo uzņēmumu labā, lai viņi vieglāk varētu piekļūt pie kredītiem. Nu, jāraugas ļoti precīzi uz situāciju tieši. MVU ir tie, kas ar, var radīt darba vietas. Mēs domājam, ka tas ir nepieciešams. Jārada darba vietas, jārada kvalitatīva augstvērtīgas darba vietas, kas veicinās izaugsmi un uh, darbražīgumu pieaugumu. Nākošais. Junker komisijas uh, runas, kas tika izteiktas darba sākumā, tika runāts par to, ka ir uh, jāsamazina darba ņēmēju nabadzība, ka jācīnās pret šo fenomenu. Runiet par to, ka darba ņēmēji vēlas strādāt veselu dienu, bet paraugoties uz statistiku, redzam, ka jā, dažkārt tas tā ir, bet sociālās uh, vajadzības netiek pilnībā uh, piepildītas. Mēs redzam, ka šis darbs ir saistīts ar nodokļu uzlikšanu šim darbam, tāpat arī vide un kapitāls un visi nodokļu sistēma ar šiem jautājumiem jāstrādā. Uh, Ir nozīmīgs, lai uh, Eiropas Savienības sociālā dimensija tiktu uzsvērta. Mēs esam to tā kā nedaudz atlikuši malā. Nākamnedēļ Eiropas parlamentā tiek plānotas diskusijas par šo tēmu, lai Eiropas komisija varētu aktīvi rīkoties un spēcināt šo pīlāru, kas ir nepieciešams attīstībai. Un noslēgumā mēs saskaramies ar tendences izmaiņām. Mums jābūt ambiciozākiem, lai būtu ātrāka izaugsme un lai tas nāktu par labu uh, dalībvalstīm. Paldies! Švaba. Tagad došu vārdu Andrēsam Švābam, uh, kurš prezentēs pašiniciatīvas ziņojumu par vienotā. No tirgus pārvalde attiecībā uz ziņojumu, kas sagatavojuši IMCO komiteju. Jā, paldies, priekšsētā kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Diskusijas Eiropas semestrī ir ļoti saistītas ar tādām vispārējām politiskām tēmām un apsvērumiem. Un viena doma, kā mēs varam. Uh, izaugsmu veicināt un pārbaudīt to, kā dalībvalstu parlamentu un Eiropas parlaments var sadarboties roku rokā, tas ir koplēmuma procedūras ietvarā. Un tas ir jautājums par to, kā iekšējā tirgus likumdošana uh, tiek uh, implementēta. Es esmu pateicīgs par to, ka Gutieras kungs uh, jau par veselu uh, kārtu jautājumu runāja. Dalībvalstis uh, un uh, tie lēmumi, kurus padomē pieņem koplēmuma procedūrā, tātad ja šie likuma projekti dalību valstu lī, līmenī tiek efektīvi pielietot un piemērot tā, lai iekšējais tirgus tiešām var gūt labumu no tā, tad mēs saskaņā ar a, Eiropas komisijas pētījumiem varētu radīt 2% plus izaugsmai bez jebkādiem taupības pasākumiem dalībvalstīm, jebkā cita. Uzklausot to, par ko tiek runāts Eiropas semestri ietvaros, un dažkārt saprot tos, dažkārt uh, nevar tos īsti saprast. Tātad Eiropas likumdevēja domas, un uh, dažkārt mums liekas daž pārsteidzoši, ka tās iespējas, kas mums Eiropā kopā ir, līdz šim nav pilnā apmērā izmantotas, un tādēļ uh, Gala Peltskundas referents vārdā dot skaidri vēlos teikt to, ka iekšējais tirgus uh, ir ļoti nozīmīgs, un tas varētu gūt vēl nozīmīgāku uh, lomu Eiropas semestra ietvaros. Jo šeit mēs varam ļoti skaidri redzēt, uh, vai dalību valsts, kas pārstāv gan dienvidus un uh, austrums, rietum un citu reģionu dalību valsts, vai tās tiešām šo mērķi sasniedz īstenot likumdošanas aktus, lai veicinātu iekšējā tirgus attīstību. Izskatot eh, šo single governance eh, Eiropas semestra ietvaros eh, un komisijas darbu, mēs to atbalstam IMCO komitejā, kas nodarbojas ar šai tirgus un patērētāju aizsardzības jautājumiem mēs gribam runāt arī par to, ka Eiropas semestrs nav viss tikai tāda, tāds fórums, kur apmainīties par makroekonomiskiem jautājumiem e, Eiropas līmenī, bet gan šeit mēs pavisam konkrēti varam runāt par jautājumiem, kādēļ dažas dalība valstis uh, Eiropas iekšējā tirgus un a, likumdošanas aktus nav tā implementējuši un īstenojuši, kā tas ir bijis plānots. Un līdz ar to es gr vēlreiz gribu uzsvērt, mēs varam radīt izaugsmi, kas nevienam neko nemaksātu, un šo iespēju mums vajadzētu visiem kopā izmantot. Šo iespēju mums vajadzētu izmantot strādājot Eiropas semestra ietvaros, un es ceru, ka dalība valsts vēl aktīvāk iesaistīsies viedokļos. Thank you! Paldies! Tagad varam sākt debatas. Esmu jau saņēmis 11 pieprasījums. Mums ir laiks vēl runātājiem. Tātad tie, kuri vēlas izteikties, lūdzu iesūtiet mums reģistrācijas veidlapu. Vispirms Manuels Sarazina, Vācijas Bundestāgs. Priekšsēdētāji, kungs, dāmas un uh, kungi, Eiropas semestrs ir viens no būtiskākajiem elementiem, lai mērķus 2020. gada stratēģijai implementētu tajās jomās, kur dalību valstis uh, un uh, Eiropas līmenis uh, darbojas uh, dalītās kompetences režīmā. Taču jāsaka, ka daži aspekti vēl nav pilnībā uh, izdiskutēti. E, diskusijas par Eiropas semestru nav pietiekami uh, plašas dziļas, uh, Eiropas semestrs nav pārāk politizēts, tas ir pārāk tehnokrātisks un pārāk uh, tādā izpildvarā starp komisiju un valdībām noticis. Diskusijas nacionālā līmenī um, netiek pietiekam plaši atspoguļotas un bieži diskusijas uh, notiek tā, it kā nacionālās dalība valsts aizstāvētos no, tā kā no Brusels uh, spiediena. Arī mērķa Eiropas Savienības 2020. gada uh, stratēģijas uh, aptvērumam nav ļoti skaidri šeit Eiropas semestra ietvaros uh, īstenots. Kā to var uzlabot? Eiropas semestrs var kļūt labāks, plašāk iesaistot nacionālos parlamentus Un es domāju, ka var izteikt pāris priekšlikums. Pirmkārt, es gribētu piedāvāt, lai uh, gada izaugsmas ziņojums uh, koplēma procedūrā starp Eiropas parlamentu un padomi nākotnē tiktu pieņemts, lai Eiropas diskusijas stiprinātu. Un, uh, No otras puses, es gribētu spēcināt uh, nacionālos uh, parlamentus, uh, kas pēc diskusijas ar nacionālajiem parlamentiem katrā, gadā, kat, katrā gadījumā pieņemt to daļu, kas ir uh, uz konkrēto valstu atti, attiecināta. Un ka nacionālajiem parlamentiem būtu ciešākām diskusijām jābūt ar komisiju, ne tikai lai izteikt nacionālos argumentus, bet arī lai komisijai un varbūt arī Eiropas parlamentam dotu iespēju uh, diskutēt uh, un parādīt, kādi ir uh, argumenti un izteikt arī tādas uh, skaidrākas argumentus. Komisijai uh, vajadzētu pirms diskusijas ar nacionālajām valdībām prezentēt uh, parlamentiem uh, specifiskos uh, katrai valstī domātos ieteikumus un plenārsēdē katrā nacionālajā parlamentā par to diskutētu. Un uh, nacionālajiem parlamentiem es dotu tādu ievā, ierobežoti tiesību uh, apjomu attiecībā uz Eiropas semestri, attiecībā uz komisiju. Un um, no otras puses es domāju, ka konkrēti skaitļi un konkrēti mērķi Eiropas semestrim būtu jānosaka dalībvalstīm, kas būtu obligāti, lai sasniegtu Eiropas Savienības stratēģijas 2020. gada mērķus un lai tas būtu ne tikai līdz 2020. gadam, bet gan lai tie, šie mērķi tiktu uh, konkretizēti katra kalendāra gadam. Thank you also for. Paldies arī par jūsu konkrētajiem priešlikumiem. Nākamais Ivo Oliveira, Portugāles asamblēja. Paldies priekšsarētāji. Šīs debatas starp dažādu valstu parlamentiem ir ļoti svarīgi. Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā Eiropā. Eiropa ir nobažījusies par ekonomisku eh, izaugumu trūkumu, nodarbinātības problēmām, deflāciju. Un Junkera komisijas investīciju plānu mēs skatām ļoti pozitīvu. Bet, protams, jāsaprot, kā šie reizinātāji darbosies. Tāpat ir jāskatās, kāda ir dažāda politikas joma nepieciešamības, ir jāskatās, kā tas ietekmēs cilvēku dzīvi. Paskaroties uz skaidriem Portugālē, mēs redzam milzīgu jauniešu bezdarbu, tas pieaug, nabadzības risks arī pieaug, tāpat arī daudzās jomās, piemēram, veselības aprūpē riski. Uzstājot uz lielumu taupības eh, politiku, mēs redzam, arī negatīvo ietekmi. Komisija šorīt sacīja, ka strādā pie jaunas iniciatīvas saistībā ar šo situāciju. Mēs sakam, ka tas ir steidzam nepieciešams un ka ir jāvirzas uz priekšu straujāk. Stratēģijā 2020 tā ir ātrāk jāpārskata. Vai tas varēs būt attiecināms uz visām valstīm, veicinot lielāku vienlīdzību Eiropā? Eiro sniedzot vairāk eh, cerību jauniešiem un eh, vēršot visu uz vairāk eiro uz pozitīvi. Paldies, nākamais runātais. Zrans Jurkovičs, eh, Horvātijas parlaments. Es ceru, ka es ne, izrunāju pareizi uzvārdu. Paldies! Viss kārtībā ar manu uzvārdu izrunāšanu. Paldies! Attiecībā uz stratēģiju Eiropai 2020 tas būs kaut kas tāds, kas tuvākajos gados tiks pārskatīts, vērtējot tās efektivitāti. Un tas ir tikai normāli ik pa laikam pārskatīt jebkuru stratēģiju, jo ir jauni notikumi, jaunas tendences, ir jāpielāgojās. Runājot par Eiropas pusgadu, viens no priekšnosacījumiem uh, izaugsmai un nodarbinātības uzlabošanai ir fiskālā konsolidācija un e, stabilitāte. Jebkādas nelīdzsvarotības ir jāatrisina, lai varētu veicināt nodarbinātību. Protams, ka ļoti svarīgs ir arī jautājums par privātā sektora investīcijām. Valdībām jārīkojas proaktīvi. Bankās ir likviditāte, Un um, mums ir jāņem vērā, jāizmanto tas, ka šobrīd bankām ir zemas procentu likmes. Paredzētā atvesaļošanās gan nav notikusi. Un tāpēc uh, nav šaubu, ka tas ir, būs atkarīgs no Eiropas Savienības un dalību valstīm uzņemties šo virzītāju lomu kas nodrošinās uh, saucamās vīrusa efektu darbību, nodrošinot sinerģiju. Vēlos norādīt, ka arī es sagaidu analīzi par nepieciešamībām, vajadzībām, tāpat arī attiecībā uz sinerģijas efektu, attiecībā uz Eiropas centrālās bankas un Eiropas komisijas pasākumiem, jo, manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā var nonākt pie labiem rezultātiem. Paldies! Paldies. Nākamais runātais - Rikards Junge, Francijas senāts. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlos uzsvērt, ka iepriekšē, līdzīgi kā iepriekšējais runātājs atgādināja, mums nav ar ko sevi apsveikt. Izaugsme ir ļoti neliela, bezdarbs ļoti augsts un neesam pārāk tālu no deflācijas. Esam pat ļoti tūtai. Mums ir jārīkojas nekavējoties. Procentu likums ir zemas, naftas cenas arī zemas, ekonomikai būtu jāatrodas labākā situācijā. Centrāla banka e, īstenot to politiku, ko mēs vēlēmies, visam būtu jābūt kārtībā. Bet viena lieta, ko mēs šobrīd īpaši uzsvērām, ir investīcija plāns 315 miljārdi. Ja materializēsies šis eh, reizinātāju efekts. Un iespējams tad mēs pietuvosimies tiem 500 miljārdiem, ko ASV infrastruktūrā investē. Es nedomāju, ka problēma atrisinās mēnešiem ilgas diskusijas par pārvaldību un metodiku. Galvenā problēma ir saistība ar projektu atlasi. Otra lieta, ko vēlos pieminēt saistībā ar investīciju plānu. Jāstrādā pie kopīgām politikām, pie tādām, kas palīdzēs pabeigt eh, vienoto tirgu piemēram, transporta tīklu, enerģētikas jautājumu. Visi šī infrastruktūras neatrisinātie jautājumi, kas uh, mums tiešām ir jāatrisina. Un tad uh, iestādēm un dalību valstīm ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai tas viss sāk darboties. Paldies! Nākamā runātāja Ivana Maletič, Eiropas parlaments. Dobar dan, zahvaljujem predsjedniku. Labdien! Paldies priekšsarētāji! Vēlos sveikt kolēģis no nacionālajiem parlamentiem, tāpat arī Eiropas parlamenta deputātus. Ir ļoti interesanti pavērot, cik tuvu vai tieši pretēji, cik tālu mēs esam no Eiropas 2020 stratēģijas mērķu izpildes. Uh, salīdzinot ar to laiku, eh, kad šie mēķi tika nosprausti. Jautājums ir par to, vai mēs esam uzlabojuši situāciju nodarbinātībā, vai esam samazinājuši nabadzību, vai ir palielinājies eh, augstu izglītot eh, iedzīvotāju skaits, vai ir palielinājies atjaunojamo energoresursu īpatsvars vai ir palielinājies procents no IKP, kas tiek ieguldīts izaugsmēji? Tāda ir jautājuma. Jautājums ir arī par to, vai atsevišķu dalību valstu mērķi izriet no Eiropas 2020 stratēģijas, vai otrādi tomēr. Un vai šī stratēģija ir tikusi sagatavoti balstoties uz nacionālām stratēģijām vai nē. Savstarpējās saiknes ar, ar strateģiskiem dokumentiem ir kā priekšnosacījums mērķu izpildē īstenošanas posmā. Eiropas pusgadā būtu jāizmanto uz valstīm orientētie e, ieteikumi, lai koordinētu dalību valstu darbību mērķu sasniegšanas nolūkā. Mums ir nepieciešama lielāka sasaiste starp strateģiskiem dokumentiem. Turklāt eh, kohēzija un lauksainiecības politika ir jā, eh, jāsaskaņo, jo tās veido lielāko daļu no Eiropas Savienības budžeta. Tāpat ir nepieciešama koordinēšana Eiropas pusgada ietvaros, jo savādāk mēs nesasniegsim savus mērķus eh, Eiropas izaugsmai un investīcijām. Paldies! Paldies! Nākamais ir Andres Skalecevski no Polijas parlamenta. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms dažiem gadiem mēs Lisabonas stratēģijas ietvaros strādājām, un tagad runājam par to, ka tiks pārskatīta Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija. Tas ir ļoti nozīmīgs dokuments, par kuru runājam. Taču jāsaka, ka tam ir jābūt arī uh, pietiekami elastīgam un tādam jāpaliek. Ja tas ir tāds ļoti uh, neelastīgs, tad tas neveicinās uh, attīstību. Un uh, pirms uh, tiek uh, tā kā uzlikts par pienākumu uh, stratēģiju izpildīt, um, nā, nenākt nemaz paļā un pārskatīt šo stratēģiju, izvērtēt tam. Uh, Un um, zinātnieki, kas um, to varētu darīt domnīcās, būtu labāk piemēroti tam, labāk nekā politiķi, jo nav jādomā uh, tādos šauros ietvaros un uh, nav um, jārunā tikai tādam lozungu teikumiem, kas, kā tas ir. Uh, mēs runājam par fiskālo politiku, par vīdas politiku un citām politikām. Jautājums ir, cik tālu mēs uh, tuvināmies mērķiem tādiem kā izaugsme, uh, darba vietu ražī, radīšana un cik tālu um, šie mērķi, eh, šiem mērķiem netuvojamies. Eiropas Savienībai ir uh, tās budžets. Taču ES eh, budžets to veido uh, 1% no uh, dalību valstu NKI. Nu, proti, visas iespējas tad jau arī ir šajās dalību valstēs visās. Un, uh, mūsu budžets ir eh, ierobežots un arī rado, šā doma eh, tajā eh, tiek izpausta. Līdz ar to naudas līdzekļus ir labi jāizlieto un pievienotā vērtība ir ļoti nozīmīga. Mums vienmēr jāvadās pēc šīs, šīs pievienotās vērtības, runājot par to, kādi vēl elementi ir nepieciešami. Darba vietas. Uh, Tāpat arī katras atsevišķās dalība valstis e, ieņēmumu tos tās nerada viss administrācijas, bet mazie un vidēji uzņēmumi. Un tādēļ mums ir jānovērš visas barjeras Savukārt administrācija parasti ir ļoti radoša dažādas barjeras radot. Tādēļ mums ir um, par to jāpadomā un jāveicina mazo um, uzņēmēju un mazo vidēju uzņēmēju darbību jāatvieglo. Līdz ar to mēs varēsim ātrāk virzīties uz priekšu. Portugāla. Brigāts prezidents. Portugāles parlamentu pārstāvim vārds. Dāmas un kungi deputāti no nacionālajiem parlamentiem, dāmas un kungi eh, Eiropas parlamenta deputāti. Jau pirmie runātāji eh, uzsver to, ka Eiropas Savienības mērķis eh, ir radīt labas, augstvērtīgas, labi apmaksātas darba vietas. Un šie mērķi nesakrīt ar trojkas. Uh, programmas mērķiem, kas tika uzlikti Portugālē pēdējo trīs gadu laikā. Kas tad notika Portugālē pēdējo trīs gadu laikā? 100 tūkstoši darba vietas tika samazinātas, bezdarbs ir pieaudzis, ir pieaugušas arī uh, Um, neaugstvērtīgas darba vietas, kolektīvie darba līgumi saskars ar ierobežojumiem, karjeras izaugsmas ir uh, ierobežotas, jaunieši um, uh, pat dažkārt ir jāizceļo, jo viņiem nav uh, labas izaugsmas iespējas karjerā. 2014. gadā tika paziņots par reformām, kas ir īstenots Portugālē. Tik runāts par uh, piemērcenīgām struktūra reformām. Dāmas un kungi, Lisabonas stratēģijā mērķis bija nabadzības samazināšana un uh, darba un uh, Darba vietu radīšana. Tik runāts par to, ka Eiropai jābūt viskonkurētspējīgākajai ekonomikai balstītai uz zināšanām un jāsasniedz uh, sociālā iekļaušana. Nekas jau nebija nepareizs, bet uh, redzam, ka uh, Nabadzībā uh, dzīvo 26% no iedzīvotājiem un bezdarbs ir visaugstākajā līmenī. Tiešām daudz dzīvo nabadzīgos apstākļos. Lisabonas stratēģija neatbalstīja darba ņēmējus un ekonomikas, bet gan lielos finanšu uzņēmumus. Bija darba tirgus deregulēšana, neoliberālisms, un tas novada pie bezdarba un uh, citām negatīvām sakām īstenojot pasākums, kas ir bijuši kā augstākā prioritāte, jādomā par to, ka nodarbinātas sociāla valsts un darbaņēmēja tiesības tās ir mūsu augstākās prioritātes. Paldies un tālāk vārds Zarianopolus kungam no Eiropas parlamenta un nododu priekšsēdētāja vadības grožu savas kolēģis rokās. Priekšsēdētāja kungs, pēc vēlēšanām Grieķijā tiek diskutēts atkal par valstīm ar lieliem parādiem. Grieķija, Francija, Itālija. Mēs redzam, kas, kāda šī situācija ir attīstījusies. Arī ASV uh, diskutē, uh, jāpamina arī Vācija, šeit ir runa par atmaksas noteikumiem un izaugsmi. Uh, Mums jācīnās pret nabadzības izplatību, mums jāveicina investīcijas. Nezinām, vai investīcija pakotne būs pietiekama. Protams, ka trojka ļoti daudz ko var mainīt, taču ļoti daudz kas ir atkarīgs no struktūra reformām. Proti nodokļu samazināšana uzņēmumiem Bet dažkārt tas nozīmē, eh, eh, dažkārt mēs redzam, ka mm, daudz vairāk nodokļu tiek uzlikts uz eh, pilsoņu pleciem. Mums jāsasniedz ir sabalansēti budžeti, jāsamazina darba nodokļi un privātās e, investīcijas jāveicina. Tie ir secinājumi, kas ir Eiropas semestra dokumentos, memorandos un komisijas dokumentos. Uh, ietverti. Balstoties uz šiem dokumentiem, darbojas arī jaunā Grieķijas valdība, kas mēģina to ievērot. Taču mm, tautas negrib burtiski tādas, nu, tā kā druskas saņemt, viņi ir daudz ko upurējuši, un šeit ir konflikts. Parādi jāceļ un monopoli jāiznīcina. Paldies! Uh, Paldies, un tālāk došu vārdu Paulo Gutieri kungam no Itālijas. Lūdzu! Jā, paldies. Mums ir jāatzīst, ka faktiski nekādus mērķus nav izdevies sasniegt uh, Eiropas 2020 eh, stratēģijas ietvaros, un tam, protams, ir daudz iemeslu. Bet ir jāatzīst arī, ka formulējot šo stratēģiju un ieviešot to, ir uh, pieļautas tādas uh, fundamentāls kļūdas, bet tagad mums ir iespēja pārskatīt e, šo te stratēģiju. Īpaši runājot par to, kā sasaistīt stratēģiju 2020 ar Eiropas pusgada instrumentu, kurš līdz šim uh, ir palikuši, tā teikt, atstatu vienu no otras. Uh, varētu stiprināt pusgada mērķi, uh, ja mēs nopietni vēlamies sekot stratēģijai, kas, ko varētu nosaukt par investīciju veicināt izaugsmi. Faktiski mēs varētu pārskatīt trīs līmeņus. Vispirms eh, saturs. Stratēģijas saturs ir ļoti svarīgi, eh, ka tad, kad tiek noteikti mērķi Eiropas līmenī un tie tie pārvērsti darbībās, pēc tam tie savukārt ir. E, jāveic dalību valstīs. Lūk, šī sasaiste, eh, šī ideja neno, nav nostrādājusi. Tā kā ir jāizvirza mērķis, kas paredz eh, ekonomisku ciešāku integrāciju Eiropas Savienības līmenī. Nos, būtu jānosaka kaut kāda paneiropas līmeņa mērķi, eh, kas būtu kaut kas vairāk nekā nacionālo mērķu summa. Un ir skaidrs, ka, piemēram, infrastruktūras jomā veidojot kaut kādu paneiropas infrastruktūru, tas būtu ļoti svarīgs mērķis, kur varētu izvietot šī jaunā satura centra. Otrakārt, stratēģijas pārvaldība. Tas ir vienmēr bijis visvājākais stratēģijas punkts. Visi šie tēmēri instrumenti un pārskati nav darbojušies tādēļ, ka ir pastāvējis, um, pastāvējis milzīga plaisa starp pieeju, uh, stratēģijai, pieeju pusgadam un pieeju stabilitātes un izaugsmas uh, paktam. Tātad mēģinām sasaistīt šīs lietas. Um, ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi, lai savā izaugsmas pārskatā komisija īpaši atsauktos uz to, kāds progress ir panākts un kāds progress vēl ir nepieciešams. Uh, lai sasniegtu stratēģijas 2020 mērķus, bet līdz šim tas diemžēl tā nav noticis. Treškārt, ja mēs mēģināsim eh, pārskatīt saturu un pārvaldību, tad būs iespējams arī stratēģiju eh, novietot vairāk centrā Eiropas eh, politika veidošanā. Viens no tādiem kontrastējošiem punktiem, lūk, ir šī plaisa starp to, ko mēs piedāvājam, eh, piedāvājot jaunas normas Eiropas līmenī ar ilgtermiņa mērķiem. Lūk, šie divi eh, līmeņi ir eh, ļoti tālu viens no otra. Un mēs nevaram izmantot sasaistis starp šīm divām ļoti svarīgajām lietām. Tātad pārskatot mērķus, pārskatot pārvaldību, mēs varētu tiešām šo stratēģiju izvietot Eilo, Eiropas politikas veidošanas centrā. Un līdz ar to stiprināt darbību un varbūt atjaunot ekonomisko izaugsmu Eiropā. Paldies! Tālāk vārds Gabrielai Kretu no Rumānijas. Liels paldies, cienījamie kolēģi. Mērķi ir laba lieta, bet veids, kā to sasniegt, ir cita lieta. Pagājušo reizi mūsu sanāksmē Romā pirmās filmās starpdienas apmēros mēs runājam, eh, tātad eh, gaitā mēs runājam par to, cik bīstam ir parādi un kā mm, izvairīties no tā, ka valdības veidoja jaunas eh, parādus. Tāpat laikā otro dienas daļu veltījām tam, uh, ka runājam par to, kā ļaut privāta eh, sektoram palielināt savus parādus un atjaunot eh, tātad uzticību finansēšanas sistēmai, tātad iznāk, ka ir labi parādi un ir slikti parādi. Un jauna eh, doma parādījās ir labas investīcijas, kuras nedara, ne, nenodara kaitējumu infrastruktūrai, bet no otras puses ir eh, privātais eh, eh, finansējums, bet tā ir tīra ideoloģija. Nu, ar ideoloģiju viss ir kārtībā, bet rezultāti ir vāji, un tāpēc tas viss ir diezgan apšaubām. Un jautājums, kāpēc Eiropas politikas veidotāji noraida to, ka svarīgas ir arī publiskās investīcijas, un tas var palīdzēt uh, izveidot tādu vienlīdzīgāku sabiedrību. Un jāsaka, ka eh, augst uh, pieprasījuma pieaugums, diemžēl, uzreiz neveidos rezultātus un uzticību. Un mums šī, šis uzticības deficīts ir jāatjauno pēc iespējas ātrāk. Perinski kungs no Bulgārijas un šī parlamenta deputāts. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Par auzu komisijas paziņojumā. Nu, tas bija kaut kur pirms kādā, apmēram pagājušā gada martā, skaidri tika norādīts. Mm ka pagātnē Eiropas Savienība bija sava veida uh, mašīna, kas tā teikt uh, visvairāk eh, domāja par eh, konverģenci, bet jāsaka, ka eh, diemžēl tā tas vairs nenotiek un atšķirības starp dalību valstīm tikai turpina pieaugt. Eiropas komisija tā pašā paziņojumā paziņoja, ka gatavo, pa, gatavojas pārskatīt stratēģiju, ka notiks publiskā uzklausīšana, un pagājušā gada beigās tas, pagājušā gada beigās tas arī notika. Tagad, 2015. Eh, gadā, mums arī būs šis vidusposma pārskats, lai mēs varētu aktualizēt mērķus un politikas. Eh, man nedaudz pārsteidz tas, ko sacīja Kātainēna kungs. Viņš teica, ka ir daudz citas lietas, kas būtu svarīgas, eh, un komisija atliks šo vidusposmu pārskatu. Bet priekšsēdētā kungs. Kā tad jaunā komisija gatavojas plānot savu uh, strateģisko investīciju fondu un citas lietas, ja īstenībā viņi nezinās, kas tad īsti ir noticis ar šīs stratēģijas eh, īstenošanu un kas tad īsti būtu jāmaina. Eh, es domāju, ka Eiropas komisija ir zaudējusi iespēju, nokavējusi iespēju tā tad saskaņot eh, šīs lietas parlamentā un likt priekšā eh, dalībvalstu parlamentiem pārskatīt arī nacionālās programmas, kas eh, ir tikušas pieņemtas saskaņā ar šo stratēģiju. Un tad mums būtu bijusi tāda ļoti koordinēta darba kārtība, un tas būtu labs stimuls eh, stratēģijas nākošās stadijas īstenošanai. Un es domāju, ka komisija šeit eh, sastapsies ar problēmām. Viņi sāk ar sociālām sekām, ko radījusi krīze. Tā ir problēma, problēma, kas ir demogrāfija, piemēram, un iedzīvotāju ja novecošanās, kas, protams, ir saistīta ar visdažādākajām sekām attiecībā uz nodarbinātību, sociālajiem aspektiem. Un, uh, Sociālās nevienlīdzības vairošana būs tikai vēl viena papildus problēma. Pastāv milzīga plaisa starp tiem, kam ir augsti ienākumi un kam ir viszemākie ienākumi. Un nobeigumā vēlos teikt, esmu cieši pārliecināts par sekojošo Junkeru komisiju, tā īsti nemaz nezina, kas viņiem ir jādara vai būtu jādara, viņam nav vēlēšanās reāli atrisināt problēmas. Uh, Viņi vienkārši meklē iztermiņa e, risinājums un e, izrāda mums e, to, ka viņi demonstrē to, ka viņi darbojas. Paldies, Perinski kungs, un tagad došu vārdu Pervānšai Bērešai, šī parlamenta deputātei. Paldies, cienītā priekšstādātājs kundze Eiropas semestra ietveros. Mūsu kolēģis Andrēs Švāps runāja par iekšējo tirgu un tā aspektiem. Nu, es gribētu um, izteikt pāris pārdomas par to, par ko nav tiek runāts vēl Junkara plāna ietvaros. Šeit tiek runāts par uh, Iekšēji tirgi izaicinājumiem tie ļoti būtiski. Ja mēs vēlamies, lai ilgtermiņa investīcijas varētu uh, finansēt ekoloģisko trans pārēju, un tas ir ļoti spēcīgs, tad ir jārunā arī par uh, oglekļa cenām. Nebūs uh, tāds pārējs uz uh, ekoloģisko uh, ekonomiku, ja nebūs uh, cenu uh, tādas uh, iespējas tās prognozēt. Uh, lai varētu uh, šo cenu uh, skaidri uh, noteikt. Un ir jābūt cenas labākai prognozējamībai. Un nākošais ir um, iekšējā tirgus sadaļas posms Junkara plānā, kas ir izšķirīgi nozīmīgs. Un es domāju, ka Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu deputātiem jāmobilizē spēkus kopā. Uh, Digitālais iekšējais tirgus, tā attīstība un atbalsts. Bet tās priekšrocības, kas no tā var sagaidīt, ja nenonāk pie tiem, kam tās ir visvairāk nepieciešams - Google, Facebook, Amazon. Uh, visi šie lielie uzņēmumi. Un ja ir tādas ļoti būtiskas investīcijas, tad ar tādu pašu spēku mums ir jāuzdod ja jautājums par nodokļiem šajā ekonomikā un to, kas iet garām nodokļu iekasēšanai tādā tradicionālā izpratnē. Un nākošais jautājums Vācu Bundestags un Bundestags Sarazina kungs. Uh, un viņi atbalsta uh, tādām idejām, kas ir pretējas tam, ko mēs atbalstam Eiropas uh, semestrī, proti labāka uh, implementēšana ieteikumiem, kas ir izteikta dalībvalstīm konkrēti katrai atsevišķai, ir vēl daudz darāms to implementēšanā. Paldies. To, uh, Paldies, Beres kundzei, un tālāk Neofita kungs no Kipras. Lūdzu. Cienītās dāmas, godātie kungi, mēs runājam par to, kā mēs varam pārvarēt recesiju, un mēs uh, visi zinām, ka ir nepieciešama izaugsme. Prezidenta Junkera piedāvātā pakotne 315 miljārdi ir ļoti nozīmīgs, un, protams, arī Eiropas centrālās bankas lēmums. Uh, par uh, kvantitatīvo uh, atvieglojumu ieviešanu. Taču mēs redzam, ka tas uh, viena nav pietiekami. Ekonomiskā izaugsme brīvā ekonomikā, tādā kā Eiropas ekonomika, to var uh, sasniegt tikai iesaistot privātās investīcijas. Un šeit tiek uh, aizmirsts ka mēs bieži vien par visnozīmīgāko problēmu Eiropā runājam. Visnozīmīgākā problēma, par ko mēs runājam jau gadiem ilgi, tā ir uh, konkurētspēja. Mēs esam zaudējuši konkurētspēju. Uh, Nesam vairs uh, tik konkurētspējīgi. Tādēļ vairs arī nav tik liels investoru intereses. Lai at atjaunota šo konkurētā spēju, mums ļoti skaidri jārunā un jācīnās ar tām problēmām, ar kurām saskaramies Eiropā. Tātad pārāk augsta parāda nasta, demografiskā attīstība, iedzīvotāji, iedzīvotāju novecošana un Eiropai trūksta energoresursi. Vienlaikus jācīnās un jādomā par Eiropas enerģijas piegādes drošības aspektiem. Daudzi uzņēmumi atstāja Eiropu, dodas prom, un vienlaikus jau noteiktu laiku mēs redzam, ka digitālā ekonomika, ka šo, cen, ka šo cīņu esam um, praktiski zaudējuši. Mums jāpievērš šīm uh, problēmām, mums jāatgūst mūsu konkurētspēju, mūsu ekonomikas labai. Visādi citādi uh, vēl gadiem cīnīsimies ar recesiju un precīzāk skaidrošu. Es pārstāvu valsti, kurā mm, tika noteikta ārkārtīgi strikta taupības politika, bet es neesmu no tiem, kas domā, ka varam sasniegt ekonomikas politika tikai vēl vairāk aizņēmums uzņemoties. Man liekas, ka tas nav produktīvi uzņemoties aizvien vairāk aizņēmums. Mums jārūpējas par to, lai mūsu ekonomika būtu konkurētspējīga, un tad mums arī ir nepieciešama laba budžeta izpildu. Paldies! Dodu vārdu Inesai Zuberei, eh, šī parlamenta deputātē no Maltas. Paldies, priekšsēdētājs Gonze. Viens no tiem jautājumiem, kas mūs ļoti nodarbina un ar ko mums ir eh, jārunā, ja mēs runājam par plānu eh, darba vietu radīšanai, ir eh, darba apstākļi darbaņēmējiem. Eiropas komisija arī uz to ir norādījusi un mans pārstāvētā valsts ir piemērs tam. Es nāku no Portugāles, tātad tiek runāts par to, ka ir nepieciešama vairāk darbaņēmēju, kas. Um, nenonāk nabadzībā. Tā ir problēma, kas pieaug. Ja mēs runājam par investīciju plānu, tad jājautā, kādēļ investīciju plāns. Ir skaidrs, ka investīcijas veicina ekonomiku. Taču mums jādomā arī par cilvēkiem, par cilvēku situāciju, kā pirmais ir nepieciešams investīcijas cilvēkos. Uh, Un šeit konstatējam, ka nav nekādu aizsarga klauzulu šajā plānā attiecībā uz to, ka ir nepieciešams pastāvīgas, stabilas darba vietas, kurās darba ņēmējiem ir tiesības. Uh, Zinām, kā tiek investēts infrastruktūrā, enerģijā, transporta infrastruktūrā un tā tālāk. Lielas investīcijas, kas noteikti nāks par labu privātiem konsorcijiem, kas tos līdzfinansēs. Taču Eiropas komisijas interesēs būtu arī šīs investīcijas tā veidot, lai tās radītu tādas darba vietas, kas atrisināt cilvēku problēmas kas samazinātu nestabilitāti, cilvēkiem ir nepieciešama cieņpilna dzīve, un aizvien vairāk cilvēku saskars ar dzīvi nabadzībā. Šie ir jautājumi, kas ir ļoti nozīmīgi un kas izaugsmas ziņojumā Eiropas komisijā pārsteigums var neievērot komisijas šajā ziņojumā, bet ir ļoti nozīmīgi cilvēka dzīvei. Komisija runā par to, ka sociālo pakalpojumu apjomā jāievēro arī ienākums, ienākuma līmenis. Un ir nepieciešami tādi pakalpojumi, kas radītu uh, darba vietas. Bet ko tad mēs gribam radīt? Vairāk programmu, vairāk o, o, operacionālu programmu? Ko tas īsti nozīmē? No, veicināt nodarbinātību. Uh, Nu, būtībā tas, par ko tiek runāts, neatrisina nodarbinātības programmas, ja mēs turpinam darīt tā un rīkoties tā, kā līdz šim. Jo ir daudz darbņēmēju, kas strādā, nu, piemēram, valsts sektorā, vai arī daudz darbņēmēju, kas privātā ekonomikā strādā un darba vietu kvalitāte pasliktinās. Un tas noved pie sarežģītas situācijas. Uh, cilvēkiem, jo viņi strādā tādās darbietās, kas nav stabils un nav ilgspējīgs. Un kopienas līdzekļi mm, tos nevajadzētu izmantot, lai radītu sliktas kvalitātes darbu lietas. Tieši ar to ir jāstrādā komisijai. Un vēl gribu uzdot vienu ļoti interesantu jautājumu Tas, kas ir nacionālajā likumdošanā, elastīgums attiecībā uz darba apstākļiem un um, kolektīvie lēmumi. Šeit runa iet par darba ņēmēju aizsardzību. Šeit netiek runāts kolektīvo līgumu kontekstā, kas nāk par labu darba devējiem. Komisija saka, jā, šeit būtu kas jādara um, kolektīvo līgumu jomā, ir runa par dzimumu līdzēsību un tā tālāk. Tiek runāts arī par to, ka to apjoms tiek samazināts. Un tas tiešām būs tā kā tāds pārbaudas lakmus papīrs, ko tad īsti komisija grib un kāda ir tās mērķa nākotnē. Paldies. Tālāk dodu budžeta komitejas priekšsarētāju Moģī kungam. Merci, madame. Paldies, priekšsarētājs kundze. Es gribētu uzstāties pret nu, tādu tā kā ilīziju. Nu, Lisabonas stratēģija bija tik skaista kā antīkā pasaule. Un, protams, ka tādu lielu uh, žestu veicot mūsu valstu valdību vadītāji apstiprināja šo stratēģiju, bet cik liels ir kontrasts starp mērķiem, kas ir uh, nosprausti, un rīcību, kas uh, veikta lielāko, lielākā daļā valdību vadībā. Nu, vismaz tagad mēs, vērtējot situāciju un raugoties uz stratēģiju 2020. gadam, mēs redzam arī tādas ļoti skaļas paziņojumas. Katainen kungs tikko un teica, ka daudz darba vietu tiks radīts ar Junker kunga plānu īstenošanu, ar investīciju plānu ieviešanu. Bet toreiz, kad eiro ievies, toreiz tik runāts, ka Eiropa būs pasaulē labklājības ziņā vislabākā vieta. Mēs neredzam piepildījumu šodien. Manuprāt, problēma ir Eiropas pārvaldība, un es pat uzdrošinātos teikt pārvaldības iztrūkums un nekoherence, kas uh, iz, izriet no tā eirozona, bija um, pirmais upurs tam. Situācija bija pieteikama laba um, pāris desmitgažu laikā. Bet tad, kad uh, raugamies uz realitāti, tagad ir savādāk. Divi novērojumi. Šodien no rīta mēs uh, redzējām un, uh, un strādājām ar neapmaksātajiem rēķiniem. Uh, ir tāda um, Eiropā situācija, ka netiek apmakmēti uh, rēķini, netiek uh, veik, izpildītas saistības. Uh, Projekta īstenotāju iesniedz rēķins, arī netiek uh, apmaksāta komisija, nav um, līdzekļu un uh, par, veidojas parāds. Kā uh, labot situāciju, nekavējoties un kā vērst valdību uzmanību uz to, mēs diskutējām 2014. gada rudenī un bija tādi neparedzēti resursi nu, burtiski tā, tāds ātrs risinājums. Eh, aptuveni 5 miljārdus uh, eh, Eiropas Savienība varēja saņemt eh, no, uh, no tā kā no, no soda naudām, un mēs domājam, ka šī nauda tad varētu tikt izmantota, lai dzēstu neapmaksātos rēķinus. Un šie 5 miljārdi uh, varētu, uh, bet tajā pašā laikā nu, šī nauda tika izmantota, lai labotu um, optiski, tā kā optiski uh, labot situāciju valstu nacionālo uh, budžetu situācijās. Jo uh, šie, šie parāda apjomi jau uh, saglabājās. Uh, Ja šī nauda tiek izmantota, lai, samaksātu dalību, lai samazinātu dalību valstu pārādus, tad, attiecīgi, tā kā Katainen kungs teica, un tad vajadzētu runāt par to, kādas sadaļas ir dalību valstīs. Varbūt, kas ir nedaudz provocējoši, bet nu, šeit pietrūkst arī valstu līdzekļiem. Tagad par stratēģiju 2020. gadam. Viens no iepriekšējiem runātājiem no Polijas uh, uzsver to, ka um, Eiropas Savienības budžets ir 1% no NKI. Un um, tie būtiskākie ieņēmuma avoti nav visā Eiropā, bet uh, e, dalību valstīs. Un vai nebūtu nepieciešams pārdomāt par to, ka ir nepieciešama harmonizācija dalību valstu, uh, uh, teiksim, prut procedūrās un certificējot valsti izdevums un mainīt to tā, lai pasākumi tikti vērst uz to, lai Eiropas Savienības valstu budžeti uh, būtu veido, nu, tādā labākā koordinācijā, lai dalību valstu ministri labāk sadarbotos, koordinētu spēkus atbilstošajās katra savā jomā, lai uzlabotu situāciju un lai samazinātu bezdarba pieaugumu. Un noslēgumā es gribētu par pašu resursiem pāris vārdus teikt. Mēs gaidām Monti grupas secinājumus, bet man liekas, ka tas nebūs tas vienkāršākais. Uh, Uh, darbs un uh, arī Nacionālā parlamentu iesaist un viedoklis ir nepieciešams. Ir tik ļoti daudz uh, dažādas fiskālās un arī administratīvās sistēmas, ka nu, būtu sarežģīti visu to apvienot. Nevis pieskaņot vienai otrai valstī. Un um, domājot par to, uh, par ko tika, tikko arī uh, runāts, uh, tikko tika pieminēts uh, par uh, CO2, par uh, oglekļu cenām. Un varbūt, ka mēs varētu sākt ar CO2 nodokli, kas varētu nu, tā kā, būt tā kā atbildi tām problēmām, ar kurām saskaramies saistībā ar nesamaksātajiem rēķiniem. Bet, kā jau teicu, ja vēlamies, lai ekonomiskā politika būtu veiksmīga, tad uh, Eiropas Savienības pārvaldība ir tā, kas ir nepieciešama, jo tās, man liekas, šobrīd ļoti, ļoti uh, pietrūkst. Thank you. Paldies. Tālāk. Kostas Mavridis no Kipras, uh, Eiropas parlamenta deputāts. Θα ξεκινήσω με μια... Paldies, priekšsēdētājs Konze. Es gribētu teikt uh, sākumā sekojošo Eiropas stratēģiju 2020. gadam. Šīs uh, stratēģijas saturs skar uh, jau ne tikai vienu ekonomisko modeli, šis saturs skar arī ne tikai vienu sociālo modeli. Abi šie modeļi tiek skarti. Līdz ar to ir jādomā, runājot par to, tas ir ekonomiski un vienlaikus arī sociāli. Uh, ietekmīgs un uh, saistīts ar šīm jomām. Divas piezīmes gribu izteikt. Tas tika veidots gluži citos apstākļos nekā šodien. Ļoti daudz, kas ir noticis Eiropas uh, Savienības saimē kopš uh, šī laika, un to ir jāievēro. Otrkārt, daudz jau tika pareizi runāts par mērķiem, ka tie nav sasniegti, tad gribu uzdot jautājumu mums visiem. Vai kāds ar pilnīgu pārliecību mums var teikt, ka mērķi attiecībā uz sociālo un e, ekonomisko aspektu nāko, šo, ga, nākamo gadu ritumā tiks sasniegti? Domāju, ka varam būt visi vienoti viedoklī, ka tas tā, ka nevaram būt tik droši. ASV saskārās ar krīzi daudz ātrāk nekā mēs. Kā var būt, ka a, situācija ASV ir daudzkārt labāka šodien nekā šeit? Protams, ka mēs varam stundām ilgi par to runāt, bet a, jāredz arī, ka viņiem ir bijusi grūzi cita makroekonomiskā politika. Mēs aizvien mēģinam īstenot mūsu politiku un uh, esam. Uh, saistīta ar to, ka ir dažādas pozīcijas vai pozīcijas nemainās vai arī aizvien uh, injicējam naudu. Un tagad par Junkara investīciju plānu. To ir atbalstījuši gan uh, kreisie, gan labējie spēki, ka bez investīcijām no krīzes neiztiksim. Tas ir pareizi, taču gribu piebilst vēl sekojošā. Kādēļ mums jānonāk uh, daž, nu, burtiski līdz tādai izmisuma robežai, lai pārbaudītu, cik tālu jāiet, vai jānonāk tik tālu, lai konstatētu, ka trojkai jābūt pagātnes instrumentam un mums tā jāizvieto ar pašiem savu in Eiropas institūciju. Paldies. E, Eidens Keidens no īrijas. Thank you very much, Chair. Um, I'd like to say... Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos pateikties par iespēju diskutēt par šo jautājumu. Manuprāt, šī Eiropas strateģija 2020 eh, diskusija ir ļoti saulaicīga. Lielākā spriedze, protams, ir diskutējot par reģioniem un ir uh, viedoklis, ka pašreizējā stratēģijā cenšoties e, sasniegt mērķus, tiek piemērot pieeja, kas e, nediferencē tā vienādi absolūti visiem. Bet galvenais mērķis jau ir e, panākt, ka nav lielu atšķirību. Iepriekš kolēģis minēja par atšķirībām tajā, ko pelna iedzīvotāji Rumānijā un Eiropas Savienības vidējā līmenī Diskusijā gan šī problēma pilnvērtīgi neiz, neizspoguļojās. Un ja stratēģija paliks eh, tāda lejupvērsta no augšas leju, tad eh, attiecīgi diez vai varēs eh, mērķus sasniegt. Ir ja nepieciešama likt lielāku uzsvaru uz partnerību. Daudz diskusijas ir bijušas par to, ka stratēģija nav palīdzējusi īstenot mērķi, tīpaši attiecībā uz nabadzību. Stratēģija sākuma posmā bija mazāk cilvēki, kas dzīvoja zem nabadzības sliekšņa. Šie mērķi ir jāuztver nopietni Eiropas Savienībā un arī dalību valstīs. Bet galu galā, runājot par nabadzības apkarošanu, nodarbinātības jautājums ir svarīgākais. Un skaidrs, ka darba vietu izveide ir labākais veids, kā cīnīties pret nabadzību un panākt sociālo iekļaušanu debatēt plenārs sesijā iepriekš un arī eh, darba grupās. Mums jāpaskatās arī uz kvalitāti šīm darba vietām, kas tiek izveidotas. Ir, protams, svarīgi skatot eh, šo stratēģiju, eh, pievērst uzmanību darbu kvalitātei, ilgspējai un panākt, ka tā eh, atceltā ietekme uz nodarbinātību ir pozitīva. Vēl viens jautājums saistībā ar investīciju stratēģiju ir tāds, eh, kas arī zināmā mērā rada apjukumu, ka priekšsar, eh, komisijas priekšsēdētājs Junkers pieminēja, ka prioritāri būs projekti, kas ir ar augstu risku. Un šobrīd notiek diskusijas par to, ka projekti tiek atlasīti pēc rentabilitātes nu, nav gluži tā, ka X ir vienāds ar Y. Šis e, politikas joms ir jākoordinē. Runājot par investīciju stratēģiju, par Eiropu 2020 stratēģiju, nu, investīciju galvenajam punktam uzsveram ir tieši jābūt uz Eiropu 2020. Un tur ne, no, neapšaubām ir nepieciešams e, pievērst uzmanību uz Eiropas 2020 stratēģijas mērķi sasniegšanai. Uh, ir jābūt nopietnai apņemšanai un likt eh, prioritāti nepieciešams arī uz perifēriem reģioniem Eiropā. Īpaši apņemšanās ir nepieciešama patiesu darba vietu radīšanai, pievēršot īpašu uzmanību labas kvalitātes darba vietām. Thank you. Uh, eh, how... Paldies! Rafīgi Reido no Portugāles. Obrigada, senhora presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien jau daudz tika diskutēts par to, ka Eiropa var izzīties uz priekšu tikai tad, ja ir uzticēšanās. Bet uzticēšanos var e, izveidot tikai tad, ja ir apmaksāti visi rēķini. Un tos, tas ir tas, ko Portugāla pēdējos gadus ir darījusi. Mēs esam pildījuši visas savas saistības. Sociālā politika, nodarbinātības politika. To nevar skatīt tikai no izmaksu viedokļa. Jāpaskatās ir uz darba tirgus struktūrālām reformām, uh, cenšoties nodrošināt labāku sociālo taisnīgumu. Portugāla ir izgājusi cauri lielam sociālas korekcijas posmam, īstenojot ļoti daudz reformu, valsts pārvaldes reformu, darba tirgus reformu. Pretēji tam, kas e, iepriekš skanēja šajā zālē, neviens valsts pārvaldes darbinieks nav ticis atlaists. Tā vietā mēs redzam pozitīvs rādītājs, izaugsme atgriežas, bezdarbs samazinās, korekcija posmā bezdarba līmenis bija 18%. Pašlaik bezdarba līmenis ir tāds, kāds bija 2011. gadā. Tad, kad tikai sākās korekcija posms, tad, kad lūdzām starptautisko atbalstu. Jā, šis skaitlis joprojām ir augsts, bet uh, samazinājums, ko mēs esam pieredzējuši, ir noticis, radot jaunas darba vietas. Jā, protams, mēs esam centušies darīt visu iespējamo, lai mazinātu negatīvo ietekmi, ko atstāja korekcijas programma, veidojot e, sociālos uh, ārkārtas situācijas plānu, lai neviens iedzīvotājs netiktu pamests novārtā. Mēs cīnāmies ar parādzēšanu un tāpat laikā ar nevienlīdzību. Tas ir gan iz neiespējamā misija. Portugāla cenšas līdzsvaroti strādāt eh, ar atbildības sajūtu, un Eiropas stratēģija 2020 noteikti ir liela iespēja Portugālai. Mēs uzskatām, ka tā ir iespēja panākt labāku un sociāli ilgspējīgākus risinājumus Portugālē. Lai Portugāla atkal būtu konkurētspējīga, ir nepieciešams ieguldīt cilvēkos, ieguldīt infrastruktūrā, panākt labāku sociālo modeli Ir svarīgi, lai ieguldījumi notiktu arī profesionālajā izglītībā. Tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu, ka cilvēki atrod savu pirmo darba vietu, lai bezdarbnieks spētu atgriezties darba tirgū, profesionāla apmācība kopā ar nodarbinātības politiku var palīdzēt apkarot sociālo atstumtību, tīpaši jauniešu bezdarbu. Mēs ceram uz Eiropu, kas ir daudz taisnīgāka un solidārāka. Paldies! Paldies! Jans Camradiks tālāk no Čehijas. Lūdzu. Paņi predsedajīcī, dāmi a pānové. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi. Līdzīgi kā iepriekšējie runātāji, arī es vēlētos atsaukties uz Junkera investīciju plānu, kur mēs apspriedām jau rīta sadaļā un turpinam tā apspriešanu arī šobrīd. 315 miljārdi eiro. Tā ir tā summa, kas būs pieejama. Lai gan faktiski tiek darīt pieejam 21 miljārds, un tad 15 kārtīgi pareizinās tas viss ar saucamo vīrusu efektu. Jautājums, cik tas ir realistiski? Vai tas vispār ir paveicams? Mūsu plāni ir vienlīdz ambiciozi eh, saistībā arī ar vides aizsardzību. Paskaroties uz to, kāda ietekme investīcijas atstāj uz vidi. Tāpat mēs esam ambiciozi atbalstot atjaunojumu energoresursu avotus, tad, kad aizstāvam darba tiesības, patērētāja tiesības. Visas šīs ambīcijas ievērojami samazina mūsu konkurētspēju salīdzinājumā ar citām pasaules ekonomikām, piemēram, Ķīnu. Mūsu ekonomikas politika balstās uz tādām idejām kā nepārtraukta izaugsme, uz vispārējām tiesībām, uz labklājību. Gan šodien, gan arī iepriekš esam dzirdējuši arī bīstams viedokļus, kā pretēji senām tradīcijām un tradīcijām par to, ka parādi ir jādod, tagad cilvēki vēlas vienkārši neatdot parādus. Un es domāju, tas ir bīstam Eiropas e, ekonomikas nākotnē. Paldies! Paldies! Tā kā komisāra Taisena nevarēja piedalīties e, šajā sanāksmē. Mums ir nedaudz laiks vēl palicis kādiem izteikumiem. Varam tādu brīvā mikrofona procedūru noorganizēt, vai vēl kāds ir, kurš vēlas izteikties. Lūdzu, šobrīd ir tāda iespēja. Vienkārši dariet man zināmu, kā vēlaties izteikties. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira. Thank you very much. I... Um, Paldies. Manuprāt, eh, pašreizējā diskusija ir ļoti svarīga, ļoti atbilstoša, bet mums jābūt ļoti piesardzīgiem izvēloties vārdus, kurus mēs lietojam. Es pievēršu jūsu uzmanību tam, jo gan krīzes laikā, gan pēc krīzes mēs bieži izmantojam tādas vārdas kā struktūrālās reformas, izaugsmēji draudzīgas korekcijas, nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas un pat uh, programma 2020 tāpat laikā nerunājot par šo jēdzienu saturu. Ja mēs tiešām vēlamies uzsākt dialogu, mums vajadzētu ļoti skaidri aptvert, ko mēs domājam ar katru no šiem jēdzieniem. Pašreizējā koncepcijā runājot par stratēģiju 2020, mēs bieži vien runājam par tādu vēlamo rezultātu. Valstīm nepieciešama konkrēta investīcija veidi, lai veicinātu izaugsmi, konverģenci, iziet no krīzes. Viņiem netiek dots manevrēšanas iespējas budžeta izteiksmē, lai viņi varētu veikt investīcijas tieši šo jautājumu risināšanā. Un kas tad notiek? Mēs turpinam runāt par 2020 stratēģiju, par izaugsmēji draudzīgām korekcijām, lai gan patiesībā Mēs neatstājam nekādas iespējas valstīm veikt šīs korekcijas. Un viena no problēmām, kas mums būtu jārisina, ir pievērst īpašu uzmanību, apspriežot uz valstīm orientētos ieteikumus, tad, kad komisija ar nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu apspriež šādu ieteikumu saturu, lai viss, ko mēs sakam vēlamajā izteiksmē, būtu atbilstoši realitātei un arī skaitļos parādītos. Tātad, ja dalība valstis e, veic korekcijas deficītam, samazinot investīciju kapacitāti, ja tiek samazināti ieguldījumi zinātnē un tehnoloģija attīstībā, tīro enerģiju ieguldījumu, samazināt eh, izglītības izdevumus, veicot samazinājumus visur. Mēs nevaram teikt, jā, mēs veicam korekcijas balsoties uz Eiropu 2020. Nu, tā tas nav. Ja mēs vēlamies būt nopietni šādā diskusijā, tad mums ir ļoti rūpīgi jāizvēlās vārdus, kurus lietojam. Nevis vienoties par kaut ko, kas tiek interpretēts eh, dažādos veidos. Katrs runātājs saprot kaut ko citu. Tas būtu mans eh, komentārs mūsu turpmākām diskusijām, jo mums arī skaidri jāapzinās, par ko mēs īsti runājam. Ko praksē nozīmē manevrēšanas iespējas, kas paliek budžeta izteiksmē pēc korekciju veikšanas tām valstīm, kurām ir nepieciešama šāda investīcija veikšana. Un no otras puses, tad, kad mēs runājam par jauno Junkera investīciju plānu, ja mēs veicināsim konverģenciju un ir kāds elements, kas palīdz eh, vismazāk attīstītiem reģioniem panākt video līmeni, vai tāds būs risinājums, vai koncentrēšanās notiks uz mazāk riskantiem projektiem valstīs. Un tas būtu mans komentārs, kur vēlējos teikt, un paldies, ka devāt man iespēju to pateikt. Thank you. Paldies. Neviens cits nevēlējas izteikties. 99. vietā sēdošajam kungam vārds lūdzu. Karol Fidler, eh, Czech Republic, eh, Chamber of Deputies, Czech Parliament. Čehijas parlamentu pārstāvs. Jā, paldies. Es vēlētos reaģēt uz dzirdēto, eh, kas vairāk kārt tika pieminēts šodien. Runāja par aizvien pieaugušo atšķirību starp trūcīgajiem un bagātajiem tā tik tiešām ir, ka investīcijām vajadzētu tikt vērstām uz to, lai radītu jaunas darba vietas. Diemžēl daudzi strādājošie, neskatoties to, ka viņiem ir darbs, joprojām ir trūcīgi. Un tie ir ļoti bīstami signāli, un es teiktu sliktas ziņas mums un mūsu ekonomikai. Ja investīciju plāns ir paredzēts, lai veicinātu izaugsmi un attīstību, un mums būs ekonomiski izaugsmi, bet tā acīm redzot neatrisinās šo problēmu ar bagātajiem un trūcīgajiem, bet ja tas notiek uz šīs plaisas palielināšanas rēķina, tad tas nav nekāds progress. Tātad, ko es vēlējos sacīt? Mēs nevaram koncentrēties tikai un vienīgi uz izaugsmi. Mums arī jākoncentrējas uz kaut kādu dzīves kvalitātes standartu līmeni, Un tas nav mans personīgais viedoklis. Daudz cilvēki to ir arī pieminējuši iepriekš. Izaugsmas uzsākšana, protams, ir laba lieta, bet varbūt varam tomēr izvairīties no citām problēmām. Paldies! Šī ir bijusi gara un interesanta diskusiju diena. Paldies jums visiem par jūsu dalību! došu vārdu Roberto Guatjērī, ekonomikas un monetāro lietu komitejas priekšsēdētājam. Viņš tad nāks klajā ar noslēdzošajām piezīmēm attiecībā uz to, ko mēs visu dienu apspriedām. Lūdzu, vārds jums. Marītāji. Liels paldies, Marīta. Un jā, es arī domāju, ka mums bija ļoti auglīga pirmā diena starp parlamentārajās diskusijās, un es domāju, ka mēs eh, tagad eh, spējam nonākt pie secinājumiem par metodoloģiskajām debat, debatēm, eh, jautājumā par to, kādēļ mums ir vajadzīga parlamentu sadarbība, kā mums darboties, ko mēs varam šādā veidā panākt, ko nē, un kā koncentrēties uz būtiskiem jautājumiem. Un izvēlēties jautājumus, kas ir būtiski un tiešām savā starpā cieši saistīti. Un proti, runa ir par eh, pārvaldības eh, ietvaru, eh, par stratēģiju 2020 un Eiropas pusgadu. Un tātad jautājums, vai stratēģija, ko piedāvā komisija 2015. gadam, ir eh, piemērota, ir īstā, vai tā ir saskaņota ar mūsu ilgtermiņa mērķiem un vai mums ir nepieciešams veikt pārskatīšanu, ņemot vērā ilgtermiņa mērķus un proti stratēģija Eiropa 2020 Un galu galā mūsu uh, pārvaldības instruments vai tas ir piemērots, lai veidotu efektīvu ekonomisko politiku, lai veidotu tā saucamo ekonomikas valdību vai ekonomisko valdību, kā uh, Junker kungs ir nosaucis uh, komisiju. Uh, Jā, lūk, tās ir ļoti svarīgas lietas, un visi šie jautājumi ir ļoti cieši savā starpā saistīti. Un ir skaidrs, ka mēs jau neesam šeit tādēļ, lai mums visiem būtu pilnīgi vienāds viedoklis par visu. Nē, protams, mums ir atšķirīgi viedokļi par daudzām lietām, bet eh, par faktiem droši vien, ka tomēr nevar būt atšķirīgi viedokļi, un daži fakti un daži cipari ir pilnīgi skaidri. Dažus faktus eh, mums stādīja priekšā Katainenkungs, proti par to, ka ļoti daudzus eh, stratēģijas 2020 mērķus mēs neesam sasnieguši, īpaši nodarbinātības jomā, eh, nabadzības samazināšanā, zinātniskās pētniecības jomā, un šos mērķus mēs acīm redzot nesasniegsim. Otrkārt, nu, man nav jāatgādina varbūt konkrēti cipari, par eh, nodarbinātību vai bezdarbu, par eh, investīciju trūkumu. Tātad 15% samazinājums investīcijās eh, laika posmā no 2008. līdz 2014. gadam. Un salīdzinājums, ja mēs salīdzinām bezdarba līmeņi, teiksim, ar Japānu vai ASV, mēs zinām, ka pēc globālās krīzes notiek IKP e, evolūcija, mēs pēc 11. gada gājām paralēli ar ASV, un tad mēs sākām atkal slīdēt uz leju, piedzīvojot otro recesiju. Un arī mūsu viedokļi šeit sāka dalīties. Daži uzskata, ka ka šīs atšķirības ir mūsu pašu izraisīta recesija, respektīvi mēs neesam izvēlējušies atbilstošu politiku kopš 2011. gada, un, lūk, tad tāds nu ir rezultāts, bet um, mēs neesam vienojušies par to, kurš tad no politikas elementiem ir bijis tas nepareizais, bet neviens kaut galā nevar noliegt, kā. Ka rezultāts gal galā ir slikts, mērķi nav sasniegti, tā kā mūsu politikas izvēle, politiskas pasākuma izvēle ir jāpārskata. Nu, tas ir komisijas uzdevums, un mums kā parlamentāriešiem vispirms ir jāsaprot, ko Junkers mums eh, ir teicis. Viņš eh, ieradās pie mums un paziņoja, mēs esam valdība vai mēs esam atbildīgi par pārvil, pārvaldību, tā tad mēs esam ekonomiska valdība, viņš teica. Un mums jācenšas samazināt mm, šie te skaitļi un eh, viss tās tehniskās lietas jāpadara vienkāršāks. Un viņš eh, tā tad eh, arī demonstrēja un stādīja priekšā ekonomisko, ekonomiskās politikas stratēģiju un mūsu uzdevums ir uh, reaģēt, jo būtībā priekšlikums ir ļoti vienkārši. Tas faktiski uh, piedāvā uh, pārmaiņas salīdzinājumā ar pagātni, nu vai ar šīm pārmaiņām pietiek vai nepietiek, vai, vai tas ir atbilstīgs vai ne. Nu, Tātad komisija mums ir, komisija e, tiek iecelta savādāk nekā tas notika agrāk, tātad viņi nāk pie mums, saka, mēs esam ekonomiskā valdība, e, un piedāvājums ekonomisko politiku. Vispirms tā tāda investīcija plāns, jo mēs esam identificējuši to, ka investīcija trūkums ir ārkārtīgi būtiska lieta. Otrakārt, mums ir jāpātrina struktūrālās reformas un mums ir jāsako izaugsmei draudzīgākai fiskālai konsolidācijai. Un, lūk, gan struktūrālās reformas, gan fiskālā konsolidācija, šie ir elementi, kas eh, kopš daudziem gadiem atkal parādās kopā ar sociālo elementu. Un eh, līdz šim tas ir izpaudies kā nepietiekama spēja Eiropas ekonomiskajā politikā ņemt vērā sociālo dimensiju. Uh, Nu, tas ir politikas piedāvājums, un, eh, manuprāt, ir jāatzīst, ka, nu, tas, zināmā mērā, ir koherents, un faktiski ir pelnījis, lai to atzīst. Un eh, tā, tas ir īsts konspektīvs izklāsts, jo, ja politikas nostādnes ir jāpauž desmit lapās, nu, tās nav nekādas politiskas nostādnes. Uh, Eh, bet ja tas ir pietiekoši konspektīvs teksts, kodolīgs teksts, tad jūs varat teikt vai nu jā vai nē, vai tam piekrist vai nē. Es šādu m, mm, attīstību uzlūkoju pozitīvi. Un eh, balstoties uz to, ko mēs šodien dzirdējām, ko mēs diskutējām, uzklausot jūsu komentārus par visiem trim elementiem, uh, Mm, kas sastāda šo eh, ekonomisko trīstūri un kā mēs varam padarīt eh, mūsu stratēģiju efektīvāku, nu, tā jau ir arī mūsu loma. Eh, mēs jau neesam nekādi novērotāji, ka mums būtu jāsniedz kaut kādi komentāri. Neesam arī žurnālisti, bet mums ir nopietni jāapstiprina sava loma. Un galvenais ir panākt, lai stratēģija darbojas to vajadzētu padarīt koherentāku un darboties spējīgāku. Nu, protams, ka ir arī oponenti un, protams, ka nākušies vēlēšanas varbūt jāpiedāvā alternatīvu stratēģiju vēlētājiem. Tātad, ko mēs varam darīt, lai šī stratēģija darbotos? Eh, vispirms tā tad investīcija plāns. Mēs arī par to runāsim, par to es daudz tagad nerunāšu. Uh, bet es ļoti skaidri saskatu divus elementus, kur mums vajadzētu sadarboties starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Mēs būsim atbildīgi par regulu fonda izveidošanai, un mums būtu vajadzīgs noteikti demokrātisku atbildību un atskaitīšanos. Un uh, jāpadara viss šis process, eh, nu, kontrolējamāks. Eh, būtībā mēs runājam par vēl jūtīgāku jautājumu par geogrāfisko līdzsvaru. Jums nav bijis plāna, kas sadala investīcijas ar kaut kādu formulu pa valstīm vienmērīgi, bet tāpat laikā ir jānodrošina, lai nu kaut kāds geogrāfiskais eh, līdzsvars tomēr tiktu ievērots. Uh, prioritizējot tiešām tādus pan Eiropas līmeņa investīciju projektus. Un līdz ar to varbūt mēs varētu panākt arī dalību valstu lielāku interesētību un iesaistīšanos. Vienīgais, ko es varu apsolīt, eh, lai padarītu šo plānu Eiropas Savienības līmenī tādu līdzsvarotāku, mēs lūgtu uh, E, aicināt jūsu valdības investēt Eiropas strateģisko investīciju fondā. Tā tad e, mums, protams, būs jāapsvērš par, jāapsvērš par to, no kurienes tā nauda nāks, ja tas ir budžeta komitejas pienākums, bet mums ir jābūt balstītiem uz kaut kādiem līdzekļiem no dalību valstīm. Un e, runa ir par to, ka šie līdzekļi netiks ieskaitīti deficīta un parāda procedūrā. Tas ir e, pozitīvs e, attīstības virziens. Rītdien mēs runāsim par to, kā mēs konkrēti varam uzlabot šo te plānu. Tad ir otrs elements. Tas varbūt ir sarežģītāks un ir grūti varbūt vienoties par to, respektīvi fiskālā konsolidācija, kas būtu izaugsmē draudzīga. Nu, manuprāt, viena lieta ir svarīga. Ja ka fiskālā konsolidācija nav izaugsmē draudzīga, tad, nu, tad gal galā tā vienkārši nenotiek, jo tad mēs tikai palielināsim parādus un deficītu. Šī koncepcija ir ļoti svarīgi bet atgādinājums ir atbilstošs. Problēma ir tajā, vai mēs tiešām varam e, panākt e, fiskālo konsolidāciju, kas patiesi ir e, izaugsmē draudzība. Nu, tās ir svarīgas ziņas, runājot par elastības principiem, par labāku ciklu adaptāciju Es domāju, ka ir ārkārtīgi eh, svarīgi atzīmēt eh, to, ka eh, Eiropas Savienības fiskālajā politikā ir bijusi nu, tāda ļoti strikta nostāja un mums ir jāatrod veids, kā mēs varam īstenot to, kas mums normās ir paredzēts. Mēs piekrītu Bundestāga. Bonda, E, kolēģim par to, ka mm, īstenībā normu nepiemērošana nozīmē normu pārkāpumu. Tātad, ja mums ir normas, kuras mēs neievēram, ja mums ir struktūrāla reforma, nu mēs varam atkāpties nedaudz no vidus, te, e, vidus e, posma mērķiem, uh, Eh, lai sapanāktu rezultātu, nu, jāsaka, tas, tas ir piektais punkts, eh, un mēs to faktiski gadiem ilgi vispār neesam izmantojuši. Tātad mēs apsveicam faktu, ka beigu beigās komisija centīsies normas eh, piemērot pilnībā, neaizmirsot noteiktus aspektus, nevis vienkārši automātiski piemēros matricu, bet uh, Mm, realizēs tiešām tādu ekonomisko pārvaldību vai ekonomiskās valdības pienākumus, kā Junkers to sacīja. Tātad, manuprāt, divi elementi, tātad fleksibilitāte, elastība no vienas puses un struktūrālās reformas, lūk, šīs ir divas svarīgākās klauzulas, uh, lai mēs nodrošinātu fiskālo konsolidāciju, kas ir izaugsmē draudzīga. Protams, ka ir kaut kādi atvērti elementi, piekrīt kolēģiem, kas saka, kāpēc investīciju klauzulu nepiemērot korektīviem aktam, bet eh, varbūt, ka nākamreiz tā arī, eh, nākamajā pārskat laikā tā arī būs jādara. un varbūt tas būs jādara vairākās valstīs, un iespējams ir svarīgi, kā mēs šīs normas īstenosim, lai veicinātu produktīvas investīcijas, vienlaicīgi konsolidējot budžetu nākamajam gadam lai mēs vislabākajā iespējamajā veidā piemērot šo klauzulu arī nacionālais budžets, kas kon, uh, koncentrējas uz investīcijām, vienlaicīgi ir spējīgs arī panākt uh, fiskālās atbildības mērķus. Un uh, beigu beigās uh, struktūrālo reformu elements. Es domāju, ka uh, šī te komunikācija ļauj mums izvairīties no uh, riska, ka mēs spēsim, nespēsim atrisināt eh, svarīgas problēmas, respektīvi, ka mēs nespēsim um, ehm, sābalansēt dažādas intereses. Ir nepieciešama lielāka konverģence un piekrīt sarzina priekšlikumam, mēs piekrītām daudziem mm, priekšlikumiem par to, kā mēs varētu padarīt uh, ieteikums dalību valstīm, rekomendācijas dalību valstīm uh, saistošākas, bet tā pašā laikā elastīgāks. Nu, es domāju, ka parlamentārā demokrātija reformu īstenošanā ir īstais elements, lai rastu patiesu līdzsvaru starp, eh, koordina, starp elastību un ekonomiskās politikas koordināciju, tā pašā laikā nodrošinot atbildību. Uh, Jo, ja nebūs eh, šīs te īpašuma un atbildības sajūtas, mēs reformu nekad nerealizēsim. Tā tad komunikācijas nelastības uh, sakarā, nu, tas ir plašs koncepts, piemēram, darba vietu veidošana šobrīd netiek uzskatīti vienkārši par uh, reformām, kas palīdz ietaupīt līdzekļus budžetā. Mēs, protams, varam diskutēt par to, kāda elementa iekļūst, uh, ir jāiekļauj šajā struktūrālā reformā nākotnē. Un visbeidzot Es tiešām esmu gandrīz nonācis pie noslēguma. Mēs dzirdējām daudz liederīgus komentārus par to, kā visa šīs debatas saistīta ar instrumentu, kas ir mūsu rīcībā, un ekonomiskās politikas stratēģiju, saskaņojot to ar ilgtermiņu stratēģiju. 20, 20, es piekrītu Guljerī kungam, ka ir jāapvienot esošais ekonomiskās politikas pusgads ar stratēģi, ilgtermiņa stratēģiju 2020, lai novērstu situāciju, ka šīs abas lietas ir pilnībā atdalītas viena no otras. Tas nozīmē, ka ir jāpaskat pārskati, jāpārskata saturs, pārvaldība, un citēja arī, ka ir arī pretēji viedokļi, bet ir labi, ka eh, komisija ir nedaudz ātrāk atlikusi pārskatīšanu, jo citādi tā būtu nu, tīri birokrātiska lieta. Mēs tagad esam apkopojuši attiecīgo informāciju un cerams, ka pārskatītā stratēģija neapturēs vēlreiz ekonomikas atveseļošanos. Tā kā mums ir jāvirzās uz priekšu un uh, Eh, jāpanāk labāki eh, rezultāti, pārskatot stratēģiju, balstoties uz tiešām sasniegtiem eh, rezultātiem un analīzi. Mums bija ļoti auglīga diskusija, paldies par jūsu dalību un ieguldījumu. Šodien pulkstens septiņos pie mums būs komisārs Noskavīči, kas piedalīsies vakariņās, un arī, protams, Mārtiņš Šulce un, un arī Latvijas parlamenta priekšsēdētāji un rīt 13. panta uh, konferences ietvaros parlamentārajā nedēļā mums notiks uh, eh, starp parlamentu sanāksme, kas turpinās tālāk apspriest ļoti svarīgas lietas. Tiekamies vakariņās un arī rīt mūsu otrajā darba dienā. Paldies!